Esiet sveicināti šīs dienas sanāksmē. Paziņot to par atklātu. Vai mēs varam apstiprināt darba kārtību? Darba kārtība tiek apstiprināta. Piebildīšu šeit, ka esam saņēmuši deputāta Gutieres Prieto lūgumu izņemt no darba kārtības 8. punktu, kas ir vispārīgais eh, budžets 2019. finanšu eh, gadam visas sadaļas. Viņš vēlas iesniegt grozījumus balstoties uz koordinātoru lēmumiem, nevis komitejas lēmumiem, un izrādās, ka Sastais dokuments ar visiem grozījumiem, kas ir pieņemti budžetā un sniedz komitejai eh, vajadzīgos priekšlikumus, nebūs gatavs līdz eh, nedēļas beigām. Savukārt Tautas partijas sēna referents un Aldē referents lūdza paturēt balsojumu kā plānots. Ja iebildumu nav, es piedāvāju šo punktu izņemt. Ja iebildumi ir, tad aicinu sakārtot šo jautājumu balsošanas sesijā. Kurš piekrīt punktu izņemšanai no darba kārtības? Ļoti maz ir klāt, kur ir par jautājuma nokārtošanu balsošanas veidā. Tas nozīmē, ka ir divas balses, kura vēlas to izņemt, viena, lai to paturētu darba kārtībā. Tā kā nav pietiekami daudz klātesošo, tad es lemju par attiecīgā punkta izņemšanu. Paldies! Priekšsēdētāja paziņojumi tagad ir pieejams visas valodas, izņemot bulgāru, somu, horvātu. Nākošais punkts. Atskaita pār starp institūciju sarunām. Mēs strādājam šobrīd pār eh, darba un privātās dzīves līdzsvaru direktīvu līdz likumdevēja lēma par direktīvas apjomu un jautājumiem attiecībā uz vecāku atvaļinājumiem un pabalstiem. Diskusijas bija visai konstruktīvas, un mēs varējām skatīt vairākus opcijas. Nākošais trilogs notiek 6. novembrī. Trešais punkts. Sagaidāmie trilogi. Aģentūras. Mēs vēl strādājam ar šiem jautājumiem un. Nākošā trilogu sanāks notiek 16. oktobrī no 7. vakarā līdz 10. vakarā. Ceturtais punkts. Runas laiks. Mums ir eh, šodien visai plaša darba kārtība, tā prasīs laiku. Un tā kā jūs ir nedaudz, bet vairāk vēlēsies izteikties un lūgt vārdu, es ziņoju, kā runas laiks referentiem, ēnu referentiem sanāksmes beigās būs maksimāli 3 minūtes, 2 minūtes pāriem deputātiem. Iespējams, e, daudziem deputātiem ir e, piemetusies kādā smaga slimība vai kas tā kā viņa nav klāta, un tad mēs varēsim izteikties tik ilgi, cik vēlamies. Tālāk protokolu sēdē, kas notika 29. augustā. Vai varam apstiprināt? Iebildumu nav. Tādā gadījumā varam pāriet pie darba kārtības ceturtā punkta, kas ir pamatiesību hartas ieviešana institūciju ietvarā. Un iesākumā es došu vārdu deputātam Kukānam kurš ir referents. Paldies, priekšsēdētāji! Ar prieku piedāvāju šo atzinumu kolēģi uzmanībai. Tomēr norādīšu, ka termiņi rezolūcija AFCO ir pagarināta vairāk kārtīgi. To Tas notiek pēc referents Spinelli. Pieprasījums Spinelli piedāvās galīgo darba dokumentu paskaidrojumu raksturīt un rezolūcijas projektu 21. novembrī. Tā kā man vēl, manā rīcībā nebija vadošās komitejas teksts, bija visai liels izaicinājums gatavot atzinu projektu, taču ir veikts liels sagatavošanās darbs, lai precizētu galvenos jautājumus mūsu komitejas perspektīvā. Tehniskie ierobežojumi nosaka to, ka tekstam ir jābūt īsam, bet es mēģināju iekļaut būtiskākos elementus no Empel komitejas viedokļa. Tostarp aicinājums visām Eiropas organizācijām pilnībā īstenot hartas sociālos nosacījumus un veikt regulāru izvērtējumu. Turklāt es pasvītroju to svarīgumu, kas ir jāpiešķir sociālām un ekonomiskajām tiesībām. Es aicinu apzināties hartas eh, prasības gan Eiropas Savienības, gan dalībvalsts līmenī. Un visbeidzot, uzsver to, ka dalībvalstīm ir jāievēro pienākuma attiecībā uz hartas sociālajiem un ekonomiskajiem prasībām, kad ir jārespektē Eiropas ekonomiski instrumenti. Grozījumi termiņš ir 18. oktobris, 2012. Informācija par ēnu referents sanāksmēm sako saulaicīgi. Balsojums Empul komitejā ir paredzēts 3. decembrī. Tāpēc es cerīgi raugos uz sadarbību ar referentiem, priekšsēdētāji no manas puses tas ir viss, un es ietaupu laiku nākošajiem runātājiem. Thank you. Paldies. Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentam. Un ļoti labi, ka nākošiem runātājiem ir ietaupīts laiks, jo ir vesela rinda, kuri plēšās, lai tiktu pie mikrofona, bet katrā ziņā vēlos apsveikt ref, referentu par viņa sākotnējo devumu. Es domāju, ka viņš uzdeva pareizo toni. Un mēs piekrītam visam sacītajam piebildīšu to, ka tie sociāli demokrāti deputāti, kuri varētu domāt par grozījumu iesniegšanu nosauktajos termiņos, mēs varētu lūgt vairāk uzsvērt templu perspektīvu, lai panāktu to, ka visi priekšlikumi sociālo tiesību pīlārs, darba eh, privātās dzīves līdzsvars, paredzam darbas apstākļi, sociālā nodrošinājuma tiesības, visi šie sagaidāmie dosie tiktu ļoti rūpīgi izvērtēti mūsu grupā, lai nodrošinātu to, ka tiek pilnībā uh, ņemts vērā ik viens MPL e elements pamatiesību hartā. Taču jau sākotnēji liekas, ka mēs strādājam vienā virzienā. Paldies! Nākošais runātājs deputātē Trebēzjus. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī eh, referentam Kukona kungam, kas vēlreiz mums pastāstīja par to, ar kādām grūtībām viņš saskārās. Viņš tā izteicās pavisam īsi, arī es mēģināšu runāt īsi. Tad pirmkārt, sirsnīgs paldies par paveikto darbu, tiešām ļoti sarežģītos apstākļos. Mums vajadzētu būt realistiskiem un patiesi uh, izvērtēt uh, to, kā. Ka mēs varētu īstenot pamatiesību hartu, ņemot vērā dalību valstu kompetences, kā to patiesi varētu panākt. Um, mēs nevēlamies uh, um, radīt jaunas tiesības vai paplašināt tiesības, ir jādomā par to, kā jau pastāvošās tiesības labāk īstenot, jo tās tiesības, kas ir iekļauts Eiropas Savienības tiesībās, to mēs varam uh, precizēt apsvērumu punktos, gan arī 30. protokolā. Un no EKR puses eh, gribēju eh, atgādināt, ka eh, šī pamatiesība harta nevienmēr attiec uz Eiropas Savienības institūcijām. Um, mēs kā EKR pārstāvam viedokli, ka uh, šī harta ir jāņem vērā uh, kā viens veselums, nepastāv nekāda tiesību hierarhija, nevienas no tiesībām neprevalē pār citām, tā visa ir jāiznāk kopumā. Um, šogad kopā ar citiem šīm komitejas pārstāvjiem mēs viesojāmies uh, pamatiesību aģentūrā Austrijā, mēs iepazināmies ar šīs aģentūras sagatavoto īstenošanas ziņojumu. Uh, Es domāju, ka tur mēs varam smelties idejas par to, kā uzlabot pamatiesību hārtas īstenošanu. Es iesniegšu savus grozījumu priekšlikumus un vēlreiz paldies referentam par veiksmīgo sadarbību. Thank you. I'll give the floor to Madam. Paldies, deputāte Harkina. Paldies, priekšsādātāji. Paldies referentam. Kā jau izskanēja, ir um, pasvītroti emplu vissvarīgākie elementi. Es, un domāju, mēs visi uzskatām, ka harta ir jāņem vērā regulāri viscaur leģislatīvajā procesā un politikas veidošanā. Tāpat ir jāatzīst tas, kā e, ir vēlojama zināmā attīstība, ņemot vērā justīcijas tiesas praksi, un arī jāapzinās, ka ir runa ne tikai par leģislatīvo tekstu e, projektu veidošanu, bet arī to īstenošanu. Domāju, ka ir svarīgi paturēt prātā to, ka Eiropas Savienība ir jārīkojas saskaņā ar cilvēku tiesību pamatprincipiem, kas ir iestrādāti līgumos. Tāpat mēs esam pievienojušies eh, konvencijām pār cilvēktiesībām un svarīgi ir balstīties uz Eiropas Savienības hartu. Es piekrītu ECR kolēģiem, ka jaunu tiesību šeit nav. Mums ir jābūt reāliem, bet daļa no realisma ir tas, lai šis teksts palik, būtu ne tikai teksts uz papīra. Domāju, ka Tāpat ir svarīgi, lai Eiropas pamatiesība režīms netiktu skatīts kā negatīva garantija. Kas eh, nozīmētu, ka Eiropas Savienība negatīvā uh, Mm, veidā neietekmē cilvēktiesības, bet gluži otrādi, kā tas ir iestrādātas visos līmeņos mūsu politikā un leģislatīvajā darbā. Ļoti būtiski ir tas, kā nodarbinātība šeit ir iekļauta. Un visbeidzot, regulāri sekojot šiem jautājumiem, uzlabosies cilvēku uzticība Eiropas Savienības institūcijām. Manuprāt, tas ir vienmēr bijis svarīgi un ir tīpaši svarīgi tas ir šobrīd. Thank you. Paldies. Deputāti Silikjot, es neredzu. Vai ir vēl kāds no goja klāt? Goja pārstāvi nav. Zaļo grupa. Mitrofāno kungs. Neredzu viņu. Vai ir kāds cits no zaļajiem? Lūdzu. Thank you. Uh... Paldies. E, piebildīšu pāris vārdu. Iepriekšējā runātāja referenta teiktajam. Mūsuprāt, svarīgi ir panākt ne tikai to, lai leģislatīvā puse ir atbilstoša, bet ļoti būtiska ir eh, cilvēku izpratnes par savām tiesībām veicināšana un mums ir jāseko tam, kā mēs šos jautājumus varam saistīt ar ilgspējīgas attīstības mērķiem, jo šeit ir saskare ar to, gan ar citiem instrumentiem. Domāju, ka mums ir jāapzinās arī. Rights that link particularly with from Ekvinet eh, loma un jādomā par piekļuvi publiskiem pakalpojumiem, ko var atļauties viss. Šajā sakarā mēs iesniegsim grozījumus. Thank you, Madam Lambert. Paldies, Lamberts kundze. No FDD grupas. Vai ir kāds pārstāvs klāts? Nav neviena, tādā gadījumā varam pāriet pie NF kas ir deputāte Bizoto. Lūdzu. Euh, merci, Madame le Président. Okay. Sera... Paldies, priekšsēdētājs. Teiksies Dominiks Martens. Euh, Vēlos pateikties iepriekšiem runātājiem. Mūsu atzinums ir tāds, ka šeit ir tikai tīri lasāmviela un lasāmviela, kas pauž polit Eh, korektā un vienīgā pareizā viedokļā satur ļoti bieži pretrunā ar dalību valstu nacionālajiem interesēm. Paldies! Thank you. Uh... Paldies! Un tagad došu vārdu komisijai. Pirm... Va... Komisijas pārstāvis. Uh, Vai šodien nav nevieno komisijas? Lūdzu, vārds jums. Good morning. Uh, may I, may I ask you again what is the question? Vai es varēju uh, drīkst, uh, drīkst zināt, kāds bija jautājums? Uh, I wanted to ask um, if, you, if you could. Vai jūs varētu atkārtot, kāds bija jautājums komisijai? No question, just... Jautājums nekāds nebija. Es vienkārši devu jums iespēju kaut ko piebilst no komisijas perspektīvas attiecībā uz. Eh, pamatiesību hartas ieviešanu. Un, ja jums ir kas piebilstams vai kas norādams, kas īpaši skar to komiteju, paldies, nē, šobrīd komentāru mums nav. Okay, uh, the timetable is. Labi, tādā gadījumā atkārtoju Kukānu kungu nosaukto termiņu, grozījumu iesniegšanas termiņš 18. oktobrī. Uh, pulksten 12. Balstojums Empel komitejā 3. decembrī, balsojums plenārsēdē nākošā gada martā. Un tagad mēs varam pāriet pie balsošanas sesijas, pāris minūšu pauze trīs minūtes, lai nodrošinātu to, ka visi, kuri piedalās balsošanā, ir klāt. Uh, this is the first one. Uh, it's this one. Or, mm. Mr. Kasa. Thank you, Madam Chair. Kāsas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms balsojam, vēlējos runāt par kādu lietu. Kā jūs zināt, tad nesen tika nogalināta žurnāliste Bulgārijā. Mēs nezinām, kāpēc, bet šogad jau trīs žurnālisti ir nomiruši. Viens Maltā, vēl viens Slovākijā un tagad Bulgārija. Tie arī ir darba ņēmēji, papildu tam, ka viņi ir žurnālisti un es ierosinātu ieturēt eh, minūtes klusuma brīdi, lai godātu žurnālistus, kas visi strādāja pie korupcijas uh, izpētes. Es domāju, ka mums vajadzētu ievērot viens minūtes klusuma brīdi. No, uh, no one wants to say no to that. Šķiet, ka neviens par to neiebilst. Labi. Un tagad īsts klusuma brīdis. Thank you, then we start. Paldies. Tad sāksim balsot. Visi dokumenti kārtībā, jā. Sāksim balsot par EGF pieteikumu vēstules veidā iesniegt atzinumu pieņemšanu. Tas ir par vienu no uh, gadījumiem, ar ko viņi ir strādājuši. Kas par? Tad elektronisks balsojums. And I don't have it since I don't have a card. Oh, yeah. And the vote is closed. Beidzam balsot. And it's carried by... Pieņems 32 balsis pār. Paldies. Tālāk. Nākamais darba kārtības punkts. Hetmana kunga ziņojums par Eirozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnēm. Pēc goja grupas lūguma 65. grozījums un 144. grozījums par tiem balsosim kā par papildinājumiem kompromisa grozījumā 11 un kompromisa grozījā 22. Sāksim. Nē, esmu paņēmis līdzi savu balsošanas karti. Uh, mēģināsim tomēr tikt galā. Sāksim ar desmitais kompromisa grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 61. grozījums par pret atturas pārbaudīsim balsojot elektroniski par 61. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot balsot. Noraidīts. 20 balsis par, 20 balsis pret. My card had made a difference, yes. Mana karte aizmirstā bija tā, kas to noteica. Atvainojiet. 62. grozījums par, pret, atturas, teikt, ka noraidīts. Pārbaudīsim, balsojot elektroniski. 62. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Balsot. Un noraidīts. We proceed to compromise 11. 11. kompromis grozījums par, pret, atturas pieņemts. Sešdesmit piektais grozījums, tas ir papildinājums, kas par, pret, atturas, noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 65. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Sešdesmit astotais grozījums un sešdesmit devītais grozījums. Tie ir identiski. Balsojam par 68 un 69 grozījumu, kas par, pret, atturas, noraidīts. 70. grozījums. Dalīts balsojums. Sākam ar pirmo daļu. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski balsojot otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. Divpadsmitais kompromisa grozījums par, pret atturas pieņemts. Septiņdesmit septītais grozījums dalīts balsojums pirmā balss daļa, kas par, pret atturas pieņemts noraidīts. Otrā daļa atkrīt. Tālāk 13. kompromisa grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 84. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 85. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 86. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 14. kompromisa grozījums par, pret, 14. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 15. kompromisa grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 97. grozījums. Dalīts balsojums. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Otrā daļa. Jā, varam pāriet uz 98. grozījumu, pārējās daļas atkarīgi. Balsojam 98. grozījumu par, pret, atturas, noraidīts. 16. kompromisa grozījums par, pret pret atturas pieņemts. 99. grozījums otrā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35 balsis par. Nav balsojums par kultu 14. Tagad 103. grozījums par pret atturas noraidīts. 104. par pret atturas noraidīts. 107. par pret atturas pieņemts. 108. grozījums Par to balsojam. Jā, 108. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 108. pieņemts. 17. kompromisa grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 18. kompromisa grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 19. kompromisa grozījums par. Pret pret atturas pieņemts. 125. grozījums par pret atturas noraidīts, es teiktu, bet labāk pārbaudīsim elektroniski. 125. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 128. grozījums par pret, atturas, pieņemts. 127. grozījums par. Pārbaudīsim 128. grozījumu, balsojot elektroniski. Sākam balsot. Pieņemts. 25 balsis par. 127. grozījums par pret atturas noraidīts. 20. kompromisa grozījums par pret bārēs. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. 135. par pret atturas noraidīts. Kult otrais grozījums. Pirmā daļa dalīts balsojums, kas par pret pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Trešā daļa par pret atturas noraidīts. Ceturtā daļa par pret atturas pieņemts. Piektā daļa par pret pret atturas noraidīts. Sastādaļa par pret atturas noraidīts. Kult 5. Jā, kult 5. grozījums par pret atturas pieņemts. Kult 6 par pret atturas pieņemts. Kult 7. Pirmā daļa. Kas par? Pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Kultasotais grozījums par pret atturas pieņemts. Kult 9 par pret atturas pieņemts. Kult 10 par pret atturas pieņemts. Kult 11 dalīts balsojums pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Kulta 12 par pret atturas pieņemts. Kulta 13 par pret atturas pieņemts. Kulta 17 par pret pārbaudīsim elektronisku. Kulta 17. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kult 18 balsojums nav. 20. kultu grozījums, kas par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Kult 20. grozījums. Sākam balsot. Pieņemts ar trīs balsu pārsvaru. Kul 21. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim arī elektroniski šo. Sākam balsot. And the vote is... Beidzam balsot. Noraidīts. Kulta 23 par pret atturas pieņemts. Kulta 24 par pret atturas pieņemts. Un tagad 21. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 22. kompromiss par pret atturas pieņemts. 148. grozījums. Tas ir papildinājums par pret Pārbaudīsim. Elektroniski 148. grozības sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25 balsis pret. 149. grozījums par pret atturas pieņemts. 149. atkrīt. 23. kompromiss par pret atturas pieņemts. 24. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 159. par, pret, atturas pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Citācija 1a par, pret, atturas pieņemts. Citation 1A, uh, uh, no, uh, those in... Citāts 1A, kas par pret atturas pieņemts. Citāts 1B, par pret atturas pieņemts. Noredīts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts pieņemts. Sestais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas noraidīts. Astotais grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski astotais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Desmitais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 27 balsis par 11. grozījums par pret atturas noraidīts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts. 14. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. grozījums par pret atturas pieņemts. 16. grozījums par pret atturas pieņemts. Paldies! Un tālāk apsvērumu punkti pirmais kompromisa grozījums par, pret, atturas pieņemts. Tad 19. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Apsvērums BA 24. grozījums, kas par, pret pret atturas noraidīts. Otrais kompromisa grozījums par pret apturas pieņemts. Trešais kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. Kultu ceturtais grozījums atkrīt. Un tagad apsvērums DA. 31. grozījums. Trebēsies kundzes grozījums, kas par pret pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 31. grozījums. Sākam balsot. Beidzām balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 35. grozījums par. Pret atturas noraidīts. Piektais kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. Sastais kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 47. grozījums par pret atturas pieņemts. 8. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts identiski grozījumi 51. 52. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 53. grozījums par? Pret. Atturas noraidīts. 9. kompromisa grozījums par? Pret. Atturas pieņemts. 56. grozījums, kas par? pret atturas noraidīts. Un tagad balsosim par ziņojuma projektu grozītā veidā. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 30 balsis par, 8 pret, 4 atturās. Paldies referentam! Un tagad turpināsim ar nākamo darba kārtības punktu, par ko balsosim. On... Starposma ziņojums par daudzgadu finanšu satvaru. Lūdzu. Merci, Madame la Présidente. Paldies priekšsēdētāji. Es gribēju mm, runāt par darba kārtības punktu. Mēs mm, gribētu balsot par, par balsojumu. Mēs runājam par to, ka vajadzētu par astoto punktu balsot, tātad vispārējais budžets Eiropas Savienības. Par to mēs runājām. Bet uh, Tad, kad mēs runājam pēdējo reizi par darbinieku nosūtīšanu, mēs balsojām arī par komitejas lēmumu. Kāpēc mēs tagad mainām mūsu viedokli par balsošanas laiku? Un tas ir tāpēc, ka es gribu tomēr atstatīt atpakaļ mūsu darba kārtībā astoto punktu. Nevajadzētu paļauties tikai uz koordinātoru lēmumu. Let's vote on item 7 first. Bet vispirms mums vajadzētu nobalsot par septīto punktu un pēc tam pāriet pie astota. Ja bet eh, es reglamenta labad vienkārši saulaicīgi vērsu jūsu uzmanību, kāpēc septītā punkta sekos astotais punkts, un tas ir tātad piefiksēts. Labi, bet šobrīd mums ir jābalso par septīto darba kārtības punktu. We stop by voting on amendment 4. Mēs sākam balsot ar ceturto grozījumu. Mēs atgriežamies pie starposmu projekta par ziņojumu par DVS, kas par ceturto par pret atturs pieņemts. Piektais grozījums par pret atturs noraidīts. Tālāk sestais darba kārtības punkts. Tur ir mutiskais grozījums eh, no S&D grupas, kas pār pret atturs pieņemts. Tālāk septītais grozījums, kas pār, kas pret, kas atturas. Man liekas, ka noraidīts, bet varam pārbaudīt elektroniski, sākam balsot. And the vote is now closed. Beidzam balsot. Un šis grozījums ir noraidīts, 24 ir pret. Pirmais kompromiss, kas pār pret atturs pieņemts. Desmitais, kas pār pret atturs noraidīts. 11, 12, 13 ir atsaukti, tāpēc balsojam par 14 pār pret atturs. Pieņemts. 15. Tas ir mūtiskais grozījums no S un D grupas, kas pār pret atturs pieņemts. Tālāk 16, 17, 18, 19 un 21 ir atsaukti. Ehm, tālāk ehm, apsvērums pirmais, pirmais grozījums, kas pār, pret, atturs noraidīts. Bet ehm, mums ir jāpārbauda šis C apakšpunkts, sākam balsot. Um, the vote is now closed. Beidzam balsot, noraidīts ar vienas balss pārsvaru. Otrais <clears throat> grozījums, kas pār pret, kas atturs pieņemts. Tālāk ir mutiskais grozījums, atkal no S&D grupas, attiecībā uz trešo grozījumu, kas par, pret, kas atturs pieņemts. Tālāk astotais punkts. Mūsu darba kārtība Eiropas Savienības budžets 2019. gadam. Prieto kungs, vai jūs gribat kaut ko teikt? Nē, viņa nemaz nav šeit klāt. Viņš grib ņemt vērā koordinātoru lēmumu un attiecīgi mainīt balsošanas procedūru un nevis grib vadīties no komitejas lēmuma. No otras puses Diģie kungs un e, Šambona kungi lūdza tomēr balsot, iespēju balsot kā plānots par šo punktu. Nu ko, es Es došu vārdu Jangērijas kundzei, kam vēl Kāza kungam. Jangērijas kundzei no sākuma vārds. Es sapratu šīs sanāksmes sākumā, ka jūs jau esat nobalsojuši par to, ka šis jautājums ir atcelts un balsošanas sarakstā šodien nav iekļauts. Tā es to sapratu. Un tagad es pilnīgi nesaprotu, kāpēc vispirms šī komiteja balsoja par to, ka mēs nebalsosim, neiekļausim sarakstā, un tagad tas tiek atlikts atpakaļ. Kas attiec uz mani, un es runāju arī kolēģu vārdā, mēs tagad balsojam par to, ka vajadzētu varētu atkal pieteikt šos grozījumus, un mēs neredzam tādu vajadzību. Es gribētu tomēr saglabāt mūsu sākotnēju šī rīta lēmumu komitē pirms Žambona kungs izteica savu pēdējo priekšlikumu. Tātad es gribētu, lai mēs šodien nebalsojam, lai tas paliek bez izmaiņām. Kāds kungs, kolēģi? jau teica, ka mēs lēmām par šo jautājumu sanāksmes sākumā, bet tad klāt bija tikai kādi trīs deputāti. Un tāpēc mēs atbalstam Kalbēšambona un Didžie kunga priekšlikumus, un mēs gribam balsot šodien. Uh, thank you. Just... Paldies. Es domāju, ka situācija ir diezgan unikāla. Es esmu viens no tiem dažiem, kas bija sanāksmes sākumā un kas plānoja par priekšlikumu. Kas tad notika sākumā? Mēs tik tiešām balsojām uh, šajā komitejas sanāksmē, mēs iedāmies saulaicīgi, mēs bijām šeit um, saulaicīgi, bet jūs nē. Un tad jūs priekšsēdētāji teicāt tā, ka tā kā daudz. Uh, deputātu nav klāt, bet balsojums bija divi pret viens, tad ņemsim to vērā. Un es kā priekšsēdētāja lemju par to, ka mēs svītrojam šo punktu ārā. Man šķiet, eh, ka tas ir diezgan fundamentāli. Mēs ierodamies saulaicīgi un mēs lemjam par kaut ko, un tad pēc 20 minūtēm ierodas kaut kas cits un saka, vai mēs nebijām šeit klāt, tātad tas neskaitās. Kas tas tāds par parlamentu, vai te tāda attieksme būtu nopietna? Makintāja. Makintājas kundze. Es faktiski atbalstu Kalēšanu Būnu. Uh, priekšlikumu. Es domāju, ka mums ir jābūt konsekventiem. Vai nu mēs lemjam par to, ka atkal iesniegsim grozījumus vai arī nē. Un mēs esam atgriezušies pie grozījumu iesniegšanas arī pagātnē. Mēs neesam ļāvuši ņemt tikai un vienīgi koordinatoriem demokrātijas vārdā vajadzētu ļaut komitē balsot. Kāzas kungs, neraugoties uz faktu, ka mums ir reglaments Vai sekretariāts varētu mums paskaidrot, kāda bija situācija ar kvorumu tad, kad lēmums tika pieņemts? Uh, yes, Mr. Simon. Simon kungs. Es eh, tikai gribēju paskaidrot. Es nedomāju, ka bija kvorums, un tāpēc priekšsēdētāja teica tā tā kā nav pietiekami liels deputātu skaits un balsojums ir divi pret viens, tad es kā priekšsēdētāja lemju lūk šādi un nebalsosim. Neviens jau neko neteica ne par kvorumu, ne par kādu citu jautājumu. Tas nebija balsojuma rezultāts. Jūs priekšsēdētā tā lēmāt, jūs saņēmāt tādu konsultīvu at atbalstu no deputātiem, kas bija klāt. Es nezinu, kā tas ir no procedūras viedokļa, bet tā tas tieši arī notika. well, those who are really formal. Tie, kas ir tiešām ļoti formāli likuma cilvēki, kā mans kolēģis, viņš ļoti skaidri man paskaidroja, ka darba kārtības apstiprināšana ir neatgriezeniska, un mēs sākumā, šī sanāksmes sākumā lēmām par to, ka šis jautājums tiek svītrots ārā no darba kārtības. Bet Es, man nav iebildumi pret haosu. Es um, agrāk biju kultūras ministrs, esmu redzējis gadījumus, kad haoss noved līdz fantastiskam rezultātam. Nesmu gan pārliecināta, ka tādās pašās domās būtu šīs komitejas vairākums Kāzas kungs. Jā, es saprotu šo situāciju un to, kas ir noticis šorīt no rīta, un šobrīd vairākums ir klāt, un mēs gribam balsot. Mēs runājam par to, vai balsot vai nē, un es domāju, ka mums ir jāļauj deputātiem lemt par to, vai nevajadzētu grozīt šo darba kārtību. Jungēris kundze, vēl skaidrības labad. Mēs gribam teikt, ka mēs nedrīkstam, nevaram mainīt darba kārtību. Tādu paskaidrojumu mēs dzirdējām. Es teiktu, ka sekretariātam ir pilnīga taisnība, jautājums ir svītrots no darba kārtības. Un tad otra lieta, reaģējot uz to, ko teica Makintājas kundze. Tiešām gadus atpakaļ uh, Mēs koordinātoru sanāksmē tik tiešām spriedām par to, vai atgriezties pie grozījuma iesniegšanas. Tā tas ir bijis. Un tieši otrādi mēs būtu pārliet, pārsteigti, ja darba kārtībā būtu kaut kas likts bez koordinātoru akcepta. Tad es īsumā gribētu tomēr oponēt Antejai. Es izteiktu, eh, dažkārt eh, tomēr demokrātijas iezīme ir vārda došana. Es vienkārši atgādinu par to. Eh, Guķeras Prieto kungs grib vēlreiz iesniegt no, nodarbinātības komitejas gro, grozījums balstoties uz koordinātoru ne komitejas lēmumu. Un dok 6 ar visiem grozījumiem, kas ir apstiprināti budžeta komitejā. E, tas mums dod tādu ieskatu šajā komitejā e, par kopējo situāciju, un sanāk, ka šis dokuments nebūs pieejams līdz šīs nedēļas beigām, un es domāju, ka mums šis aspekts noteikti ir jāņem vērā. Un tāpēc mans priekšlikums joprojām ir tāds, kā iepriekš mums ir jāsvītro šis jautājums ārā no darba kārtības, jo mēs vēlreiz guvām pārliecību par šādu virzību, un es ļoti ceru, ka uh, mana kungs. Priekšsēdētājs kundze, esmu uz, mēs vienmēr nodarbinātības komitejā esam bijuši vienoti, mums ir bijusi skaidra, uh, skaidrs vairākums, ir bijusi skaidrība par procedūru, esam bijuši vien brīvprātīgi. Es domāju, ka būtu bijis labāk, ja būtu koordinātori pieņēmuši šo lēmumu. Pie balsojuma gadījumā es biju ieradies, bet eh, mēs bijām tikai trīs deputāti, kas bija pieradušies, tādēļ šāda lēmuma pieņemšanai ar to nepietiek. Es domāju, ka mums vajadzētu uh, tagad izlemt vēlreiz, kad visi ir pievienojušies. Mēs gribētu, lai būtu skaidrs vairākums par vai pret kaut ko. Mēs vienmēr esam šād, uz šādiem principiem balstoties strādājuši, un tā ir mūsu komitejas iezīme. Paldies! It's informal, okay, but it's, it's okay to have a, a vote. Now, is that... Combien de temps je dois tenir? Cik reizes? Lūdzu, Žemborgas, paldies. Cik reizes varu lūgt vārdu? Eh, es eh, atbalstu pirmo eh, nozari, pirmo amatu, kas šajā pasaulē ir eksistējis, un es esmu ekonomis, un tas ir tā kā iebildums pret to, ka ir varbūt arī haus. Jebkurā gadījumā demokrātijā varbūt arī jēga. Tātad atbalstam. Un vajadzētu tomēr izvairīties no šādas situācijas, kad priekšsēdētājs iesteidzas ātrāk no rīta un maina visus mūsu lēmumus. Es... Nē, nē, tas nav tas, ko es pieprasu. Es pieprasu, lai tādi lēmumi uh, kuri attiecas ne tikai uz mana drauga Sergio grozījumiem, bet arī uz demokrātijas procedūru, ir, lai mēs pieņemtu lēmumus ar visa šīs sanāksmes korumu. Pretējā gadījumā es nesaskatu jēgu. Vienkārši es uzskatu arī, ka šeit ir runa par saprātu tu par uh, elastību un ka priekšsēdētāja pieņem lēmumu redzot to, ka nav kvoruma, nerīkojas pareizi. Un daudz uh, saprātīgāk ir dot šo lēmumu pieņemt tiem, uh, kas ir klāt šobrīd, bet ja tie ir bijuši, ja trīs cilvēki ir bijuši no rīta klāt un pieņemt tādā situācijā lēmumu, tas nav visai saprātīgi un var, protams, atsaukties uz, uz, uz likuma burtu, te jau mēs esam visai tuvu pie muļķības slapelēkungs priekšsēdētāja. Esmu starp tiem, kur ieradās 9.30 un nevis 9. Un... Es ieskatījos darba kārtībā pirms ierašanās tur bija rakstīts darba kārtība pieņemšana, pirmais punkts, un tad darba kārtība ir no otrā līdz astotajam punktam. Nekur darba kārtībā nekur nav rakstīts, ka tiks piedāvāts izņemt vienu darbu kārtības punktu. Jā, būtu šāds balsojums ierakstīts, es būtu devies no mājām jau 5.30, lai ierastos laicīgi, lai nestāvētu korķos Briselē, bet es būtu piedējies balsojumā. Balsojums ir liederīgs tik un spēkā tikai tad, ja ir zināms, ka būs balsojums, ja tas nav bijis zināms ja būtu darba kārtībā ierakstīts punkts par balsošanu attiecībā par astoto punktu, es būtu bijuši klāt. Savukārt, darba kārtības pieņemšana ir kaut kas, kas parasti ilgs trīs minūtes, jo tas vienkārši, lai apstiprinātu verbāli to, kas ir pirms tam pateikts rakstiski. Tāpēc, manuprāt, ir pilnīgi normāli izpildīt Kalviešambo kunga uh, lūgumu, jo es ierados uh, speciāli uz asto, eh, astotā punkta dēļ, un nevis es nācu uz tādu sēdi, kurā būtu parādījies punkts, ka tiks slikts uz balsošanu astotā punkta izņem, izņemšanu no darba kārtība. Es neesmu pārliecināta, ka es visu sapratu pareizi, saka priekšsēdētāji, bet nekādu plānu eh, pārskatīšanai nebija. Mēs vienkārši gribējām rīkoties maksimāli efektīvi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 Hey friends, take... Labi, draugi, ieņemiet savas vietas. We will vote, but if... Labi, mēs balsosim. Bet vispirms es došu divas minūtes sekretariāta pārstāvim. Lūdzu. With your kind permission. Ar jūsu laipnu atļauju teikšu sekojošo. Gluži tāpat kā plenārsēdē. Darba kārtība tiek apstiprināta sanāksmes sākumā, apstiprina tie, kas ir ieradušies. Tā būtu ļoti īsa atbilde uz jūsu jautājumu. The... Un šis balsojuma jautājums, es saprotu, ka bija arī kādi iebildumi par um, e, sākumu. Tad tā nebija nekāda sazvērstība. Es piedāvāju balsot. Tas ir tas, ko jūs gribējāt. Vismaz tie, kas izteicās ļoti daļrunīgi par šo te jautājumu. Uh, tad es saprotu uzskatu, ka ja mēs nebalsosim, tad es radīšu par sevi tādu nepareizu priekšstatu, tāpēc es ļaušu arī balsot, lai gan esam lēmuši savādāk. Tā tad ir mūsu balsošanas saraksts. Yeah. Uh, Mr. Calvé Chambon. Priekšsēdētāji tieši to, tas, ko es vēlējos, tas dara jums godu. Pārpus formalitātēm ir dem, demokrātiskā izpratne, un es uzskatu, ka šis lēmums dara jums godu. Mr. Sean Simon. Simon kungs. Sean. Es gribēju tikai teikt, ja mēs zaudēsim šajā balsojumā, vai mēs nevarētu ņemt vērā to, ka mums tagad ir cita cilvēku kompozīcija, kas to lai zina, kā tas būs, un sāksim balsot. We vote if they want yeah. to vote on yeah. it. Yes, we start by voting on Sāksim balsot principiāli, vai mēs balsosim par šo punktu, kas par? Un kas ir pret? pārbaudīsim, lai būtu absolūta precizitāte. No, no, no. The vote is closed. Beidzam balsot. Jā, šis lēmums ir pieņemts. 25 nobalsojuši par. Tātad sāksim balsot. Balsosim par punktiem un sāksim ar 5503 mm, no ampulu. Kas par? Pret. Kas atturs? Noraidīts. Tālāk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 noraidīts. 5508, kas pārpret atturs, nu, atturs pārbaudīsim. 5508 un beidzam balsot. 30 ir pret ir ļoti skaidri izteikts viedoklis. 5510, kas pār, pret, atturs, noraidīts. Pies pieci desmit mēs varam pārbaudīt un sākam balsot. Un beidzam balsot. 30 ir par un 6 ir pret. 55, 11, kas par, pret, atturs noraidīts, noraidīts. Jūs kaut ko darat ar savām rokām, nekontrolējat savus roku kustības. Vai mēs nevarētu izmantot eh, balsošanas pogas, jo daži no nu, jums kaut ko rāda savādāk. 55, 11. Un sākam balsot. Un beidzam balsot. Noraidīts, 32 ir pret. Vai mēs dziedam no vienas lapas? 55, 13 nākamais sākam balsot. Beidzam balsot. Nulle ir atbalstījusi un 32 ir balsojuši pret. Tālāk 55, 14. Sākam balsot. 55, 14. Beidzam balsot un redzam, ka 31 ir pret un 1 ir pār. Tālāk 55, 17, kas pār. Sākam balsot, sākam balsot elektroniski. 55, 17. Un beidzam balsot, 31 ir pret un 4 ir pār. 55, 18. Sākam balsot. Un beidzam balsot. 32 ir pret un 4 par. 55, 19. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 ir pret un 4 pār. Tālāk 55, 21. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 ir pret 7 pār. 55, 43, 55, 44 ir noraidīti. Nē, nav noraidīti. Mēs balsojam par abiem kopā. Tātad 55, 43 un 55, 44 jābalso par abiem diviem kopā. Sākam balsot. 29 pār 8 pret. 55, 27 ir nākamais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. 14 pār 19 pret. 55, 31 Sākam balsot. Beidzam balsot 20 par 12 pret. 55, 33. Sākam balsot. 34 pret un 3 pār. Tālāk 55, 34 un 55, 35 par abiem jābalso vienlaicīgi. Sākam balsot. Beidzam balsot 30 par un 1 ir pret. Tālāk 55, 36. Sākam balsot. Un beidzam balsot. 20 pret un 15 ir par. Tālāk nākamais 55, 37.

Sākam balsot. Un 27 ir par un 9 ir pret. Liels paldies jums par balsojumu. And that means that we proceed un tas nozīmē, ka mēs varam turpināt balsošanu. Nē, balsošana ir beigusies. Mums ir jābūt, eh, šķiet, ka mums ir diezgan liela vienprātība balsojumā parādījusies, un tālāk nākamais darba kārtības punkts ir minimālais apmācības līmenis jūrniekiem. Es došu vārdu referentam drīz. Ref Referents ir no Kanārijas salām. Azores, yes. Azoru salām. Es eh, nedaudz pagaidīšu, saka referente. Un eh, tagad es došu vārdu referentei, kas runās par devīto darba kārtības punktu minimāls apmācības līmenis jūrniekiem. Ribeiro kundze nāk no Azoru salām. Viņa ir tāda persona, kas ir ar praktiskām zināšanām šajā nozarē. Viņa zina, zina daudz lietas par jūrnieku darba apstākļiem. Lūdzu, Ribeiro kundze. Yeah. Yeah, Muito obrigada, Sra. Presidente. Paldies, priekšsēdētāji, tīpaši vēlos pateikties par jauko atsauci uz Azoru salām, un Azoru salas ir specifisks Portugāls reģions, kurš ir ļoti cieši saistīts ar kuģošanu jūrlietām, un jūras lietas ir ārkārtīgi būtiskas. E, Portugāļiem un it īpaši Azoru saliedzīvotājiem šai konkrētajā gadījumā. Eh, eh, jūrnieku izglītošana ir ārkārtīgi nozīmīga, tāpat jūrniecība garantē ļoti eh, lielu skaitu darba vietu mūsu valstī ir nozīmīga mūsu ekonomikā. Tāpat arī jūrniecība no, no, Eiropas Savienībai nodrošina 90% starptautisko un 40% iekšējo pārvadījumu. Tāpat arī mēs zinām, kā garantēt izglītošanu, specializēšanos un certificēšanu eh, mazina potenciālo apdraudējumu cilvēku dzīvei, pārvadājumam precēm, jūras vidēji. Eh, Spēkos eh, esošā likumdošana ir darījusi pietiekami daudz, lai netiktu pieļauta nekvalificētu ekipāžu strādāšana uz kuģiem, un min, mēs paredzam noteikt prasības minimālajai izglītībai darbam uz kuģi. Tomēr jānorāda, kā jūras transports pēc definīcijas tiek globalizēts, un mums ir jārīkojas saskaņā ar startautiskiem standartiem un konvencijām un jāņem vērā attīstība, kāda notiek šajā jomā. Dārgie kolēģi, pārskatot šo direktīvu attiecību uz minimālo izglītošanu e, jūrniekiem, Eiropas komisija vēlas e, e, piemērot un vienkāršot spēkā sošo Eiropas likumdošanu, novēršot jau identificētos trūkums, garantējot to, ka Eiropas Savienības un trešo valstu jū, kuģot, kuģinieki var izmantot vienlīdzīgu prasību un darba apstākļus. Tas arī garantētu vienlīdzību un vien, vienādu izturēšanos pretendējot uz darbu, uzlabotu darba apstākļus, kam ir jābūt mūsu galvenajam rūpju centram strādājot šajā komitejā. Lai tiktu paredzēta pietiekama caurskatāmība gan informējot par darbiespējām dalību valstīs, gan atzīstot provizoros uh, uh, certifikātus un apliecības, ka šie, uh, šīs prasības attiec uz trešo valstu kuģiniekiem. Mēs saskaramies šeit ar visai sarežģītu procedūru, kas pieprasā veselu rindu e, diplomātisko mehānismu un pasākums, kas būs jāizteno. Tāpēc ir vēlams procesu vienkāršot, garantējot to, ka tas var notikt īsā laikā. Un uh, nepagarināt atzīšanas termiņu. Nu, Ir ļoti būtiski paturēt to, lai varētu respektēt starptautiskās apņemšanās, tāpat arī respektēt subsidiaritātes principu. Un lai tas būtu atbilstoši Eiropas projektam. Tāpat, lai mēs uh, neiestrēgtu tehniskos jautājumus, ko ļoti vienkārši varētu atrisināt pati komisija vai tiecīgās aģentūras. Nē, mums ir uh, jāņem vērā visi šie aspekti. Tāpat arī es gribētu atzīmēt to, ka eh, manā trešajā grozījumā ir ieviesušās tulkojumā kļūdas angļu valodā, kas pilnībā sagroza eh, priekšlikumu tekstu. Manā grozījumā ir sacīts sekojušais. Citēju. Bez tam Eh, ir jānotiek izvērtēšanai eh, apliecībām dalībvalstīm un jūrniekiem jātiek pakļautiem izglītošanai. Ar to es precizēju, kāds ir saturs trešajā grozījumā, lai izvairītos no jebkādiem pār, pārpratumiem nākotnē. Ar to esmu pabeigusi savu stāšos, un tagad priekšsēdētāji, dargie kolēģi, ar prieku uz. Uh, klausīšu jūsu sacīto, lai mēs varētu nonākt līdz konsensusam šī ziņojuma sakarā. Paldies! Thank you, Matt. Paldies, Sofija Ribeiru. Un aicināšu kolēģus izteikties divu minūšu garumā. Vēnu referents padārs vispirms. et ka minul on au olnud kolmel aastal laevafirmas tööd. paldies, priekšsēdētāji. Svarīgi ir tas, lai pastāvētu standarti kuģiniekiem, kuriem ir jāatbilst jau esošajiem standartiem. Mēs nevaram pieļaut to, ka kuģinieki E, strādā pēc dažādiem standartiem. Ir jārīkojas, lai komisija rīkotos un jāizmanto Eiropas Savienības fondi, lai varētu sakārtot situāciju ar kuģiniekiem un lai tie varētu saņemt labu izglītību. Mums ir jāņem vērā, kāda ir kritērija un prioritātes. Ir būtiski paredzēt pietiekamu profesionālu apmācību kuģiniekiem Viņu kompetencēm ir jābūt vienotām, viņiem ir jābūt ar digitālajām prasmēm. Es uzskatu, ka Sofija Ribeiro ir paveikusi lielisku darbu. Par to pa, iespējams parādīsies jautājumi. Mēs varēsim šo jautājumu izrunāt vēlāk referenti un cerams mūsu rīcībā būs pietiekams laiks cerīgi raugos uz sadarbību ar referentu. Enerģike nevēlas izteikties, dodu vārdu Jānai Tomai. Paldies, priekšsēdētājs! E, savādi, ka divi no svešiem igau, sešiem igauņu deputātiem ir ēnu referenti. Ehm, eh, par šo tekstu. Tas liek domāt par Hemingeja frāzi, ka katrā pasaules ostā jūs satiksiet piedzērušo sigauni. Tomēr, runājot par šo dosie, eh, dosie runājot, eh, mēs aicinām savstarpēji atzīt Eiropas Savienības kvalifikācijas, kā arī atvieglot eh, trešo valstu pilsoņu kvalifikāciju atzīšanu. Pieturos pie Aldelīnijas. Ir izskanējuši no ieinteresētajām personām konfliktējoši viedokļi. Jā, uh, atsevišķos gadījumos ir runa par sociālā dempinga um, draudiem, no otras puses e, pastāv risks izveidot e, pārliecīgu regu, reglamenta nastu. Te, te, termiņus procedūrām nosaucām jau referenti, mēs pie tiem pieturēsimies. Paldies! Paldies, neredzu, ja Leģariku vai kāds vēl ir klāts, vai kā arī Madeli ir klāts. No zaļajiem vairāk neviena cita nav. Gierikē kungs nevēlas izteikties, jā, Jana nu Toma nav klāt, Patriks Lejeriks nav klāt, saka priekšsādātāja, Karima Dēlī nav klāt, FDD neviens nav klāt. Martēnkungs, ENF grupa. Paldies priekšsēdētāji, paldies Ribeiro kungudze par sagatavoto ziņojumu par kuģu, kuģotāju minimālo sagatavošanas līmeni. Tik tiešām procedūra nav efektīva verifikācijas procesē. Vai komisija ir iecerējusi trīs gadus citām valstīm, lai sakārtotu viņu jūru kuģinieku sagatavošanu? Uh, vai tā tiesa, tiešām būs tālāk, eh, mazināt riskus uz kuģiem. Šeit mēs atbalstām jūsu viedokli. Mēs nedrīkstam pieļaut to, kā pie, eh, direktīva tiek pieņemta, nepētot, kā tas atsauksies uz jūrnieku dzīves un darba apstākļiem. Pat, ja eh, ceturtajā lapusē mēs lasām procedūru, neņem vērā kapteiņu un uh, virsnieku skaitu, kurus varētu rekrutēt trešajās valstīs. Es domāju, ka ar to viss tiek pateikts. Mēs strādājam Eiropas parlamenta tempelkomiteju un šķiet, ka nevienam nerūp mūsu darba meklētāji, mūsu bezdarbnieki, un mēs iesniegsim grozījumus šajā sakarā. Paldies! Thank you. Paldies. Tās nozīmē, ka grozījuma termiņš atkārtoju ir 16. oktobrs, pulksten 12. balsojums MPL komiteķā notiks 26. 7. novembrī. Un TRAN vadošajā komitejā balsojums ir paredzēts 22. janvārī. Paldies par šo veikumu un pāriesim pie T fonda dodu vārdu Marija Rēnai. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms es lūdzu atvainot Eh, ēdu referentam par maz eh, termiņiem, jo, kā jūs zināt, ma, es tiku pakļaut parlamentu sankcijām un nevarēju piedalīties oficiālajās sanāksmēs. Es redzu, ka kolēģis Klots Rolēns eh, pasmaid, jo ar viņu skāra šī sankcija. Uh, Paldies par saprati un piešķirto papildu termiņu, bet tam bija pamatojums. Tālāk runājot par Eiropas globalizācijas korekcijas fondu, balstoties uz projektu mums ir saņemti 276 grozījumi, mēs esam jau sagatavojuši vairākus kompromisus, it īpaši attiecībā uz uh, apsvērumu daļu dokumentā un sākot ar 10. oktobri tiks turpināts darbs. Ēnu referenti notiek oktobrī, novembrī, mums būs jārīkojas samērā drīz, jo kā parlaments mēs vēlamies lai uz novembri jau būtu skaidrs norādes, ko vēlamies sniegt padomēji par parlamenta viedokli. Ir paredzēts trīs ēnu referents sanāks 23. oktobrī, 8. un 13. novembrī balsojums Empul komitejā ir paredzēts 29. vai 20. novembrī un domāju, kā ņemot grozījumu skaitu, būs jāveic ļoti konstruktīvs darbs pār šo globalizācijas fondu. Kā jau es tikko sacīju, tas ir ļoti noderīgs strādājošajiem, bet, manuprāt, tam ir jābūt efektīgākam attiecībā uz darbu zaudējošo cilvēku integrēšanu citos darbos. Es aicinu komitejas deputātus vai asistentus šodien 12. uz tikšanos attiecībā uz projektu Caterpillar ietvaros. Tas notika Šarleroā un arī cits projekts, rekonversijas projekts Beļģijā, Ford Genk autobūvis nozare. Un tas palīdzēs labāk skaidrot rekonversijas aspektus ar strādājošie pēc uzņēmuma slēgšanas trieciena reorganizējas. Šeit mēs strādājam ne tikai ar strādājošiem, bet arī ar vietējās attīstības, akadēmisko citu vidi, kā garantēt darba vietu atjaunošanos reģionā, lai nepieļautu to, ka pamazām atsevišķi reģioni pārtuksnešojas šādu rekonversiju trūkuma vai dēļ, un aicinu uz zāli ASP 3 precīzi nosaukšu, atvainojiet, aizmirsu brilles sakarunātāja. 3 zāle 3H, bet vēlāk informēšu, kur tas īsti notiek 12.30. Thank you, uh, madam. Paldies, Marija Rēna. Nākošais runātājs deputāts uh, Vanden Kanelārs. Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām vairāk sēdu referentu sanāksmes tika atceltas. Domāju, ka būs ļoti daudz darba tuvāko nedēļu laikā. Informāciju es saņēmu vakar vakarā, daudz darba ir paveikts, bet daudz arī ir jādara. Mēs zinām, ka ir ļoti daudz grozījumu un no tiem viens aicina mainīt virsrakstu. Hm, no manas grupas viedokļa skatoties, mērķis nav globalizācijas fonds, bet tā mērķi mums ir jāpanāk tas, lai šis fonds ir labāk pieejams, ir jāsamazina strādājošo skaits lieksnes bet mums ir jārunā arī par pantu, kur ir rakstīts par ne, negaidītiem notikumiem. Pie, norāda, ka šis ir e, reaktīvs fonds. Tas var tikt izmantots tikai pēc tam, kādas e, jau notikumi ir iestājušies un notiek reakcija uz tiem. Kompromisos, piemēram, sestajā, es redzu, ka šo punktu varētu precizēt un mums nevajadzētu piekļaut nekādu nevajadzīgu neskaidrību. Ar cerīgi raugos uz ēdu referents sanāksmēm un uz konstruktīvo darbu, kas tajās var tikt veikts. Paldies, Gerika kungs! Dankeschön. Jetzt soll der. E- Paldies. Tagad Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonds turpinās eksistēt vēl ilgāk kā Eiropas pārējais fonds. Es domāju, ka šis struktūrāls pārmaiņas un uh, sociālais nodrošinājums ir ļoti labi mērķi, bet uh, šādas struktūrālas izmaiņas mēs nodrošināsim tikai tad, tiks uh, radīti uh, jauni jauni uzņēmumi, jaunas struktūras, bet to mēs nevaram darīt tā kā no augšas ar kaut kādām birokrātiskām darbībām. Naudā ir jānonāk dalību valstīs reģionos, un tādēļ mana grupa vienmēr uzstāj uz to, ka ir vajadzīga lielāka subsidiaritāte, vairāk brīvības valstīm un reģioniem un mazāk birokrātijas arī globalizācijas ietvaros. Paldies! Thank you, Mr. Giriki. I'll give the floor to Madam Hart. Paldies, Gerika kungs. Tagad Harkinas kundze. Paldies, paldies referentam, referentei. Es domāju, ka vairākumam no mums droši vien ir viens un tas pats mērķis. Varbūt ir atšķirīgas pieejas mērķa sasniegšanā, bet domāju, ka mums izdosies atrast kompromisu. Un kompromisa grozījums, par ko visi varam vienoties. Es nepiekrītu Gerika kungam. Eiropas globalizācijas fonds runā par solidaritāti Eiropas Savienības līmenī. Un tas, šis fonds nepastāv tikai tāpēc, tas ir kaut kas jauks vai labs, ko izdarīt. Šis fonds ir izveidots, jo Eiropas Savienībā ir pilna kompetence tirdzniecībā. Un ja kādi no mūsu pieņemtajiem lēmumiem tāda tiešā veidā tad lēmumu pieņēmušas Eiropas Savienības institūcijas atstāja negatīvu ietekmi uz nodarbinātību, būtu tikai loģiski sagaidīt, ka mēs izvērsīsim tālākus pasākumus, lai mazinātu šo negatīvo ietekmi, un tāds arī ir Eiropas globalizācijas fonda mērķis. Ja runājam par kompromisa grozījumiem, ko jau ir piedāvājis, ref, piedāvājis referente, uh, Uh, tur ir nelielas problēmas, bet par to šeit nediskutēsim, par to diskutēsim ēnu referentu sanāksmē. Bet ir pāris uh, būtiskākie jautājumi, ko gribētu īsi pieminēt. Uh, pirmkārt, ja runājam par caudāto darba vietu skaitu, iepriekšējā globalizācijas pielāgošanas fondā mēs runājam par 500 darba vietām, tagad jaunajā priekšlikumā ir 250 Uh, darba vietas, bet vairāki grozījumi ir vēl zamāki par to, un mēs domājam par kādu kompromisu risinājumu, kas būtu starp 150 un 200. Manuprāt, um, šis skaits ir pārāk zems, un es paskaidrošu kādēļ. Jo mums ir jāsaglabā šī fonda Eiropas raksturs. Mums arī ir jāatcerās, ka ir izņēmumi nelieliem darba tirgiem – tad, tad nevaram nodro, noteikt, ka 250 ir minimums. Līdz pat 15% no pieteikumiem ir par mazāk darba vietām nekā to. Un esmu piedalījusies Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda darba grupās, un esmu redzējusi, ka ir apmierināti daudzi pieteikumi, kur arī runā par mazāk kā 250 darba vietām. Un ir gribētu atgādināt, ka mēs arī varam saskaitīt šīs zaudētās darba vietas vienā nozarē, uh, Esmu redzējusi pieteikumus no dalību valstīm, piemēram, apģērba ražošanas uzņēmumiem vai ražošanas, būvniecības uzņēmumiem. Tie ir uzņēmumi, kas ir atlaiduši 5 līdz 10 cilvēkiem. Visas šī skaitļa tika sasulmēti, lai nonāktu līdz sliekšņu vērtībai. Ir ļoti svarīgi to visu atcerēties, runājot par skaitļiem. Es ceru, ka mums izdosies atrast vienošanos. Līdzfinansēšanas likme. Es piekrītu komisijas priekšlikumam, ka tam ir jābūt uh, eh, ESF plus likmē, jo to kalibrē dalību valstis. Ne, tas nav tikai kaut kāds uh, nezināms skaitlis, 70% apmērā, kā te pieminēts šeit, vai jebkurš cits skaitlis. Jā, man ir vēl daudz um, komentāru, esmu jau izteikusies gan pietiekami ilgi, domāju, ka ēnu referentu sanāksme būs īstā vieta šai sarunai. Vēlreiz paldies referentē par tiešām labi paveikto darbu. Paldies Harkinas kundzei. Pimienta Lopes kungs šeit nav ieradies, neviens viņu neaizstāja. Un tad došu vārdu Monikai Vānai no zaļo grupas. Viņa gan arī nav ieradusies, neviens viņu arī neaizstāja šodien. Un tagad vārds Laurai Agiem no FTD vārds jums. Paldies priekšsēdātājiem! Kā jau es teicu mūsu iepriekšējā sanāksmē, es vēlējos pateikties kolēģiem Marijai Renai par paveikto darbu, um, jo īpaši tādēļ, ka mums abām ir uh, viena pieeja attiecībā uz Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda priekšlikuma teksta uh, pārskatīšanu. Ir jānodrošina, ka šis fonds tiek piemērots ilgspējīgā veidā, lai mēs palīdzētu tiem uzņēmumiem, kurus vissmagāk skar globalizācijas un globalizācija un krīze. Savos komentāros gribētu koncentrēties uz būtiskākiem jautājumiem. Es atzinīgi vērtēju to, ka arī referente man piekrīt. Un, con un ritardo rispetto a quello industriale. E es domāju, ka jāiekļauj arī terciārais sektors. Uh, krīzes uh, ietekme zināmā mērā ir uh, atlikta. Mums ir jāaizstāv, jāaizsargā arī šie uh, darba ņēmēji, kas ir uh, neatkarīga darba ņēmēji, pašnodarbinātie. Uh, tirgumi ir uh, ļoti tālajošas sekas, un tādēļ arī terciārais sektors ļoti svarīgs. Tas ir jāiekļauj, un arī šim sektoram vajadzētu būt iespējai gūt labumu no piedāvātajiem resursiem. Uh, Eh, vajadzētu paplašināt Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu un attiecināt to arī uz tiem darba ņēmējiem, kuriem ir laikā ierobežoti darba līgumi, vai nu tie ir eh, pašnodarbinātie, vai stažieri, vai pagaidu darba veicēji. Uzskatām, ka ir jāaptver visi eh, darba ņēmēji, visas darba ņēmēju grupas. Tāpat arī vajadzētu saīsināt pieteikuma izvērtēšanas laiku ir ļoti ierobežots laiks, kad izskatīt iesniegtos pieteikums un pietu zvaigžņu kustību uzskata, ka pieteikuma izskatīšanas laiks būtu jāsaīsina. Tāpat arī ir jāizskata efektivitāte, jānodrošina de, efektīva datu pieeja, lai mēs pieejamību, lai mēs varētu izvērtēt programmu kvalitatīvi un kvantitatīvi, lai saprastu, vai ir sasniegti mērķi. Tādi ir mūsu galvenie jautājumi šajā priekšlikumā. Esmu pārliecināta, kopā ar referenti mums izdosies nonākt pie laba rezultāta. Paldies viņiem arī par uh, izsūtīto ielūgumu uz viedokļu apmaiņu, kur runāsim par to, kas ir instrumenta labuma saņēmēji. Paldies! Paldies! Un Tagad vārds Bizoto kundzei vārds jums. Merci, madame le président, je vous prie de. Paldies, priekšsēdētāji. Lūdzu atvainot Bizoto kundzes prombūtni. Sorry, whom will speak for you? Un atvainojiet, kurš runās jūsu grupas vārdā? Labi, tad jūsu ēnu referente nav ieradusies. Noslēgumā teikšu, ka Balsojums nodarbinātības komitejā par šo jautājumu notiks 20. novembrī. Paldies! Un nākamais darba kārtības punkts. Uh, eh, referenta vēlētos vēl ko teikt, lūdzu. Merci beaucoup. Uh... Paldies. Attiecībā uz jau pateikto, kas man likās svarīgi. Pirmkārt, uh, par nosaukumu maiņu. Tas nav tik būtiski, bet tāds kāds infer, intervences apjoms neatiec tikai uz globalizācijas, bet arī uz pārējas, vai tā būtu enerģijas vai teh, e, tehnoloģiska pārēja, manuprāt, piemērot eh, nosaukumu saturam ir attiecīgi. Protams, tas nav viss būtiskākais, bet uh, fonds, kura nosaukums uh, eh, attiec, attiec arī uz pārejas periodiem, manuprāt, ir nozīmīgi. Otrkārt, eh, no tautas partijas jau izskanēja, ka būtiski ir padarīt šo fondu pieejamāku. Paldies komisijai šai sakarā. Eh, komisijas mērķis ir samazināt eh, sliekšņus attiecībā uz strādājošo skaitu, gan arī tas attiecas uz periodu, eh, kurā ir labāka piemība fondam. Tāpat ir jāpanāk vairāk informācijas dalībvalstīm attiecībā uz intervences kapacitātēm un tālāk par intervences līmeni. Tas ir būtisks jautājums. Es atsaucos šeit uz eh, sociālo fondu plus, kur šis jautājums pār intervences līmeni un labāk mednis, eh, labāk zīla rokā nekā mednis kokā un arī uh, Paturēsim prātā, ka šis ir fonds nevis ar tradicionālu darbību, bet ar reaktīvu darbību un sāk darboties tad, kad notiek masveida atlaišanas restruktūrējuma uzņēmumā. Tāpat ir jāņem vērā strādājošo un iedzīvotāju skaita slieksnis. Ehm, mums ir piedāvājums 250, citi vēlas vēl šo slieksni samazināt, un ikvienam ir savs arguments, un ehm, pilnīgi noteikti mēs atradīsim kompromisu. No manas puses šeit nav nekāda ehm, sliekšņa fetiša, bet ir jāņem vērā gan realitāte uz vietas, lai varētu samazināt slieksni, kā arī atbildēt Eh, administratīvā pārvaldība, ja slieksnis ir pārāk zems, tad mums būs grūti tikt galā. Un es domāju, ka šeit derētu diskusiju. Piekrītu Harkins skundzei, kura saka, ka tā nav Eiropas lieta eh, kura oponēja Geriks kungam, kurš saka, ka tā nav no e, Eiropas lieta. Tā ir Eiropas lieta, ir dažādas pārējas vides un citas un globalizācijas dēļ. Uh, Līdz ar to šo parādību radītājs iespējas pie, pieprasa rīkoties solidari, solidāri, un tas attiecas uz reģioniem un strādājošajiem, kuriem šobrīd ir nopietnas grūtības. Es uzskatu, ka šie solidaritātes mehānismi jāpatur. Un visbeidzot, neviens par to nav vēl runājis, taču. Es gribētu tad, kad uzņēmuma slēgšanas dēļ strādājošie kolektīvi zaudē darbu, tas ir traumatisms, tāpat vesels reģions Eh, saņem šādu traumējošu triecienu kā uzņēmumu slēgšanas dēļ, tāpēc aicinu operatūras sadarboties. Nosauc piemēru. Pirms divām nedēļām Portugālē tekstīlu rūpniecībā, eh, kur 80% eh, vairāk strādājošo ir sievieši, es apsveicu Portugāles valdību par lēmumu, Eh, pārvietot šīs sievietes darbā uz tradicionāliem sieviešu nodarbinātības sektoriem, kas ir eh, bērnu kopšana, um, um, palīdzība mājas saimniecībā. Vai mēs nevarētu šajā gadījumā sadarboties ar Ziemeļu Portugāli pār um, šajā reģionā? Eh, palīdzēt pāriorientēt eh, šīs personas eh, brīdī, kad ir citas nodarbinātības iespējas, netradicionāli um, sieviešu. Globalizācijas fondā mums ir jābūt piesardzīgiem, jā, ja eh, jūs esat eh, sieviete, jūs strādājat eh, bērnkopībā, un ja jūs esat vīrietis aeronautikā, nē, to var piemērot arī otrādi. Es aicinu ekonomiskos operatorus pēc šāda trieciena meklēt vislabākās iespējas un E, neapgalvo, ka valsts sektors absorbēs privātos darba vietas, kuras ir zudušas. Es domāju, ka ir jāskatā fonds dinamiskākā, jaunā veidā nekā līdz šim. Un es domāju, nevis dinamiskākā no komisijas vai strādājošo puses, bet dinamiskākā veidā ņemot vērā uh, tos, tās, tos resursus un instances, kas ir reģionu rīcībā, lai pa, varētu nodrošināt labāku ekonomisku atveseļošanos Eiropas teritorijā. Paldies! Thank you. Paldies, Arēns kundzē. Turpināsim ar 11. darba kārtības punktu. Darba ņēmēja aizsardzība. Jā, vajadzētu droši vien vēl pateikt, ka balsojums nodarbinātības komitejā par Eiropas globalizācijas pielāgošanos fondu būs 20. novembrī. Tagad 11. darba kārtības punkts - darba ņēmēja aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā. Došu vārdu referentei Agies kundzei. Grazie, prezidente. Ho avuto modo di leggere. Paldies, priekšsēdētāji Man runājot par visiem grozījumiem, kas ir iesniegti par manu darbu, par kancerogēniem, esmu saņēmusi grozījumus no ēnu referentiem un no politiskajām grupām. Un es pašlaik strādāju pie kompromisa grozījumiem. Ceru, ka tie būs pieejami pēc iespējas ātrāk. Esmu pati iesniegusi vairākus grozījumus kas man jāatsaist, kas ir saistīti ar uh, vissarežģītāko jautājumu. Un tie ir citotoksiskie, citotoksiskās zāles, uh, farmaceitiskie līdzekļi ir notikuši, notikusi ēpastu apmaiņa darba, darbinieku līmenī. Esam mēģinājuši atrast uh, kādu kopsaucēju. Un man ir prieks jums ziņot, ka esam jau ļoti tuvu tam, lai atrastu kompromisu risinājumu. Un direktīvas pirmais pielikums būs jāgroza tā, lai tajā tiktu iekļauts saraksts ar bīstamajām zālēm. Tas būs balstīts uz zinātnisko informāciju, un tas arī izrietēs no konsultācijām, kas notikušas konsultatīvajā komitejā par veselību un drošību darba vietām. Šis ļoti sarežģīts darbs, bet tiešām ar tādu apņēmību un labo gribu mēs a, nonāksim pie risinājuma, un mēs varēsim šīs vielas iekļaut šajā, arī šajā direktīvas daļā. Un 2019. gada 30. septembris ir termiņš, līdz kuram komisijai ir jāgroza direktīva. Uh, Runājot par MVU, esam mēģinājuši meklēt uh, risinājumus. Runājot par konkrētajām vielām, kuras tiks iekļautas direktīvām, esmu pamanījusi, ka ir uh, panākts uh, līdzsvars starp dažādajām politiskajām grupām. Mēs paļaujamies uz piedāvātajām robežvērtībām, ko noteikusi komisija. Uh, noteikti varam konstruktīvi vēl strādāt. Esmu pārliecināta, ka mums izdosies nonākt pie laba kompromisa risinājuma. Kadmijs un uh, briljums ir tie, uz ko es gribētu koncentrēties. No iesniegtajiem grozījumiem šķiet, ka tās arī ir divas galvenās vielas. Uh, par kurām atsevišķi deputāti, ēnu referenti gribētu uh, piedāvāt grozījumus. Tās ir divas vielas, ar kurām, kurās mēs, mūsu piedāvātās robežvērtības ir citādākas nekā komisijas piedāvātās. Ir uh, piedāvāti grozījumi arī par uh, dīzeļgāzes emisijām, tas ir piedāvāts uh, direktīvas otrajā daļā. Bet paturiet prātā, ja mums neizdosies atrast vienošanos ar padomi trialogu laikā, tad es varētu pilnībā piekrist tam, ka mēs mainām mūsu nostāju. Bet uh, tad tas attieksies uz trešo ierosināto daļu. Protams, um, mans uh, birojs, mani darbinieki ir gatavi sazināties ar visiem, esam gatavi konstruktīvi sadarboties tā, lai nonāktu pie iespējamā labākā risinājuma šajā direktīvas daļā, lai mēs varētu patiesi aizsargāt darba ņēmēju veselību, tā lai piedāvātie risinājumi būtu ilgtspējīgi un lai arī uzņēmumi varētu ieviest aizsarga pasākumus visiem saviem darbiniekiem. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Rolāna kungam, kas ir viens no ēna referentiem. Lūdzu. Paldies! Es e, domāju, ka mums ir jāseko šo partiju secībai, un es e, tiešām arī augstī cienu šo pieeju no komisijas puses un vēlēšanos turpināt to tādā garā, secīgā garā. Un tagad trešā partija un šeit jau ir sasaiste ar dīzeļu grozījumiem, par ko teica arī referents kundze, un mums pēc iespējas ātrāk ir jāspēj vienoties par otro daļu, lai mēs varētu pāriet pie nākamajām. Um, tāpēc es augsti vērtēju arī referentes darbu un arī visus iesniegtos grozījumus, it īpaši izceļot tās vielas, kas ir īpaši svarīgas, uh, un uh, mēs gaidām arī paskatījumus, paskaidrojums no komisijas puses, jo mūsu galvenais mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus, lai viņiem nebūtu šī riska pakļauties kancerogēnām vielām, vai arī, lai viņu rīcībā būtu attiecīgie ārstniecības līdzekļi, un tas viss ir jākon, jā, jādara saskaņā ar sociālo partneru domām. Par robežvērtībām es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Arī šis jautājums ir jākoordinē ar sociālajiem partneriem un ar zinātnieku viedokli. Vēl viens jautājums, kas ir svarīgs, manuprāt, ir saistīts ar deleģētajiem aktiem. Tātad ak deleģētais akts, vai še, šeit ir iespējams mainīt šos svarīgos faktus, jo, manuprāt, deleģētais akts nebūtu īstais, jo šeit nevarētu uzskatīt, ka tie ir mazsvarīgi momenti, kas tiek grozīti. Jebkurā gadījumā šodien mums īpaši daudz laika nav Mums ir jāturpina darbs un turpināsim to sadarbībā ar ēnu referentiem, ar citiem, kas ir gatavi strādāt efektīvi, lai panāktu vajadzīgos kompromisus, kas ļaus mums labāk aizsargāt mūsu darbiniekus no minēto vielu iedarbības. Paldies! Thank you, Mr. Rolang. I say a few words myself as shadow. Paldies, Rolāna kungs. Arī es pēnu referenta gribētu teikt dažus vārdus par šo ziņojumu. Pirmkārt, paldies Agijas kundzei un visiem pārējiem ēnu referentiem par līdz šim ieguldīto darbu. Daži komentāri par manis pašas iesniegtiem grozījumiem un arī pāris jautājumu. Esmu atkārtoti iesniegusi savus grozījumus no CMD2 par dīzeļa limitvērtību, robežu vērtību, par uh, izplūdes gāzēm. Es ceru, ka šis nebūs jautājums, par ko mums vajadzēs uh, cīnīties. Cerams, ka tas tuvākajās nedēļās trialogos tiks atrisināts. Mums noteikti trialogs par CMD2. Bet es negribētu, lai mums šajā priešakumā nebūtu nekādas robežvērtības dīzeļa izplūdes gāzēm. Tad mēs runājam par vairāk kā 3 miljoniem darba ņēmēju, kas ir pakļauti šo gāzu ietekmei, un tā to vajadzētu novērst. Ja runājam par citu toksiskajām mm, zālēm, esmu iesniegusi uh, E, vērsusies pie a, e, ekspertiem, lai noskodrotu, kuras a, e, vielas būtu atbilstošas iek, iekļaušanai direktīvā. Agies kundze pieminēja divas šajā jaunajā jomā. Ir skaidrs, ka tas ir ļoti eh, svarīgs jautājums veselības aprūpas darbiniekiem, un es gribētu, lai arī komisijai būtu iespēja tad veikt savu pienācīgās izpētes procesu. Mums ir jāaizsargā darba ņēmēju veselība, mēs nedrīkstam ierobežot piekļuvi svarīgām zālēm. Tas arī jāpaturprātā. Līdzīgi kā pārējiem kolēģiem, manuprāt, uh, kad papildus formaldehīdam uzskatām, ka medicīnisko formalīna izmantošanu nevajadzētu ierobežot. Esmu pamanījusi, ka es neesmu vienīgā, kas tā uzskata. Varbūt komisija palīdzēs mums atrast atbilstošāko teksta formulējumu. Vēlējos pieminēt arī kadmiju. Mēs par to runājam diezgan bieži. ja komisijas priekšlikumi atbilst konsultatīvās komitejas a, padomam, man nav nekāda iemesla viņus apšaubīt, un līdz šim pie šāda procesa esam pieturējušies. Ideālā gadījumā parlamentam vajadzētu ātri pieņemt a, un apstiprināt piedāvāto, bet a, mūsu uzmanība ir vērsta arī uz uh, bioloģisko aspektu. Pie manis ir vērsušies darba ņēmēji, kas ir norādījuši, ka viņi gribētu, lai turpinātos biomonitorings. Un te man būs daži jautājumi galvenokārt komisijai. Piemēram, kā jū, kāda jūsuprāt ir biomonitoringa loma? Uh, attiecībā uz kadmiju, vai tas ir atbilstošais instruments, ko varētu izmantot, un kā jūs saskatāt uh, saikni starp robežvērtībām un ideju, ka varētu iekļaut biomonitoringu direktīvām manuprāt, nav, ne, nebūtu neiespējams apvienot robežu vērtību un biomonitoringu, jo zemes robežu vērtības iedrošina prakses maiņu, kamēr biomonitorings bieži vien notiek, tā, notiek pēc fakta. Es arī īsti nesaprotu, kādēļ mēs nevarētu uzskatīt, ka biomonitorings ir daļa no veselības uzraudzības. Es domāju, ka labās prakses darbaņēmēju aizsardzībai būtu iekļaujamas direktīvām, un tādēļ man ir šādi daži izpratni veicinoši jautājumi. Mm, Labprāt uzklausītu komisijas teikto gan šajā sanāksmē, gan arī uh, rakstiskā veidā, jo no nu dažiem mums, diemžēl, jādodas prom ātrāk. Un Līdz ar to došu vārdu nākamajam ēnu referentam, un tā būs Makintāras kundze, lūdzu. Thank you. Paldies. Vispirms liels paldies referentei par paveikto darbu. Es domāju, ka mēs jau esam pieraduši, mēs esam ieraduši rīkoties zināmā noteiktā veidā, un tas palīdz veikt debates. Uh, Es uzskatu, ka mm, tas ir ļoti pareizi, ka pakļautība noteiktām vielām mēs mm, nosakām kā kontrolējumu ļoti zemā robežvērtību līmenī, bet lai arī kādas robežvērtības netiktu noteiktas, jānodrošina eh, šo mm, mērvienību kontroli, iespēju to kontrolēt. Mēs eh, noteikti domājam par mūsu primāro mērķi aizsargāt darbinieku, bet robežvērtības bām ir jābūt mērāmām noteikti ir jācenšās pēc iespējas eh, zemāku līmeni sakarā ar šo pakļautību panākt, vēl zemāk nekā robeža vērtība. Eh, tāpēc mēs atbalstam zinātnisku pieeju un arī atbalstam uzņēmēju eh, tieksmi noteikt šo pakļautību vēl zemāk. Bet ehm, mēs saprotam, ka nevienmēr šīs, šos līmeņus mēs varam arī nodrošināt un īstenot. EKR mm, ir sekojušas lietas, kas ir svarīgas. Ja ir jaunas robežvērtības, tad tās, ja tās tiek pārskatītas, tad tās ir jāpakļauj tikpat precīzam izvērtējumam kā primārā kārtā. Tas pats, ja mēs runājam par papildu vielu iekļaušanu. Ir divas vielas, par kurām es gribu runāt, jo īpaši pirmā viela ir berili, berilijs, Es saprotu, ka zinātniskie fakti skaidri norāda, ka e, pāreiz pārējais vērtība 0,006 mg e, uz kvadrātmetru ir kaut kas tāds, ko tehniski un ekonomiski var sasniegt lielākā daļa nozaru, un tas nekaitē darbiniekam. Pirms pārējais uh, procesa um, izskanēja aicinājumi par to, kā efektīvi izvērtēt robežvērtību izpildi. Es tiešām domāju, ka tas ir svarīgs jautājums. Tātad izvērtēšana. Otrs jautājums ir formaldehīdi, un šim jautājumam redzu divas daļas. Pirmā daļa, eh, par to jau runāja Ulfskogs kundze, formulīns tas ir, un esmu iesniegusi grozījumu, šķiet, ka tas ir 69. grozījums. Formalīns ir 37% formaldehīda um, eh, šķīdums, kā šķīdinātais ir ūdens, un universāli formalīnu izmanto, lai saglabātu cilvēku audus. Tātad šim te, šai vielai ir ļoti svarīga nozīme diagnostikā. Un tas ir ļoti svarīgi, eh, lai komisija ļautu turpināt izmantot formalīnu Es domāju, ka cilvēki, raugoties šo priekšlikumu, universāli to atbalstīs. Tas ir ļoti svarīgs priekšlikums. Tālāk otra daļa sakarā ar formaldehīdu. Šis e, aspekts e, droši vien būs svarīgāks manā valstī, mazāk svarīgs citās valstīs. Un manā valstī tāpēc, e, ka pastāv tāda prakse iebalzamēt radinieks, lai varētu nu, atvadīties. Un ļoti svarīgi e, atzīmēt, ka mums tas varētu ieilgt divas, trīs nedēļas starp miršanas dienu un faktisko apbedīšanas dienu. Varbūt šeit ir šī atšķirība daudzās valstīs jo īpaši vidusjūras reģionā cilvēku apbedīšana notiek ļoti ātri pēc nāves dienas. Apvienotā karalistē tas ir savādāk. Uh, Un tātad, lai varētu nodrošināt uh, šo ilgāko procesu, ir uh, svarīgi varēt iebalzamēt uh, mirušā ķermeni. Ņemot vērā, ka pakļautība formaldehīdam ir jāsamazina, apbedīšanas nozares darbinieki strādā ļoti nopietni pie tā, lai samazinātu pakļautību formaldehīdu ietekmi. Un 0,5 daļiņas uz uz miljonu, tad tas ir iespējams, bet 0,3 tas ir ļoti grūti sasniedzams mērķis. Tāpēc es neesmu īsti pārliecināta, ka mēs varēsim 0,5 atbalstīt. Tad ietekmes izvērtējums, kas pavadīja sākotnējo priekšlikumu, arī atsaucās uz formaldehīdu lietošanu, un tur uh, bija galvenais e, akcents uz formaldehīdu izmantošanu līmēs kokrūpniecības sektorā. Un, manuprāt, šis aspekts, kā arī formaldehīdu izmanto balzamēšanas nolūkiem, tas ir pamests novērtā. Tāpēc es būtu ļoti pateicīgi, ja referente un ēnu referenti padomātu par pārējais perioda noteikšanu šim specifiskajam formaldehīda lietošanas veidam. Esmu pārliecināta, ka par to mēs diskutēsim arī detalizētāk, tad, kad nonāksim pie sanāksmēm ar ēnu referentiem. Katrā ziņā es ļoti konstruktīvi sadarbošos ar visiem, kā jau tas ir ierasts. Paldies! Thank you. Then I give the... Paldies, un tālāk es došu vārdu Kalvēšam Bona kungam. Lūdzu. Muchas gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Šeit ir runa par tematiem, kas ir ļoti patīkamais sarunai, kurš gan nepiekritīs tam, kā uzlabot strādājušo veselību, tas ir mūsu visu veselību. Uh, maksimāli, cik šobrīd to atļauj tehnika un finanses. Es domāju, ka tas ir vēl viens raksturojums mūsu mīļotajam sociālajam modelim. Tāpēc atbalstām šo direktīvu, apņemamies um, panākt labus rezultātus strādājošajiem un uzskatām, ka referentes veikums ir lielisks, tas būs ļoti labs pamats darbam, un turklāt tas atbilst jau paveiktajam un paredz turpinājumu otrajam veikumam, pie kur strādāja cits reverends. Ļoti būtiski, ka Eiropas parlamentā kontinuitāte šajās jomās ir ļoti nozīmīga un tā, piemēram, dīzeļa problēma, kur mana grupa atbalsta, es domāju, ka šeit tās attiecas arī uz jūtīgajiem uh, Eh, punktiem trilogā, par otro paketi, un atsevišķas grūtības var šeit līdz ar to parādīties. Mums ir būtiski, un to mēs vienmēr esam atkārtojuši, ka ir jābūt nopietniem un nevis e, propagandējošiem šajās jomās, ka robežas skaitļi tiek e, nosprausti balstoties uz pieejamo informāciju, tehniskajiem datiem un pēc konsultēšanās ar interesētajiem pusēm, un ka tanī brīdī, kad tie stājas spēkā, tiem ir jābūt uzticamiem un drošiem gan tehniski, gan ekonomiski. Jāatzīmē, ka zinātne attīstās nepārtraukti un katru reizi dod iespēju noteikt vairāk eh, aspektus. Es strādāju, piemēram, direktora amatā dzīves sudraba raktuvēs. Un bija skaidrs, ka atmosfērā nokļūšais ir visai tālu no ideāla, bet bija runa par to, ko tanī brīdī varēja izmērīt. Šodien ar jaunajiem aparātiem var izmērīt simt reižu vairāk. Tas ir ar savu dinamiku, bet ir arī jāņem vērā attīstību darba vietām, strādājošajiem, un paturēsim prātā, kā Uh, perfektais ir labā ienaidnieks. Tomēr nepārtraukti ir jādomā par uzlabošanos un jāapzinās arī ekonomiskās realitātes, kas šo ritmu pastiprina. Un šeit eh, Laura Sagies ziņojumā mēs ne, neredzam neko, kas konfliktētu ar šīm nostādnēm. Tā par skaidrs, ka ekspozīcija ir jātiek ierobežotai eh, uz minu, minimumu un mēs visos gadījumos ar saviem grozījumiem to norādīsim un arī rūpīgi sekosim, kā tas ietekmē mazos vidējos uzņēmumus. Eh, referente A. GA norāda, kā šos jautājumus nedrīkst izlaist no redzes loka un aicina ņemt vērā citotoksiskos materiālus, kur nav iekļauti komisijas priekšlikumā. Varam piekrist, ka ir jāiz eh, stargā strādājošie, kuri darbojas ar eh, pretvēžu medikamentiem mēs nedrīkstam viņus pārveidot par mocekļiem, ne arī panākt to, kā šajā jomā strādā mazāk cilvēku baiļu dēļ laikā, kad šī joma ir tik būtiska veselībai un visai sabiedrībai. Tāpēc ar saviem grozījumiem norādot, ka atbalstu Laura Sāgajās idejas, es vēlētos pasvītrot atšķirības saskaņā ar zinātnes datiem, kuri pastāv starp citu toksiskiem elementiem, tiem, kur ir bīstami un kādi ir līmeņi, kuri uh, attiecas uz šo tiks, cito toksisko materiālu. Tāpat es negribētu arī viest brutālu uh, satraukumu starp strādājošajiem šajā sakarā. Tāpēc ņemot vērā šo konstruktīvo līniju un vēlreiz apsveicot Laura Sāgijas veikumu, es domāju, ka Aldes vārdā arī tiks iesniegti grozījumi un kopā mēs izveidosim visai spēcīgu instrumentu, ar kuru varēsim doties uz trilogu. Paldies, Veja Rika kungs nav klāt, uh, eh, uh, eh, dozaļiem neviena Lambertas kundze no zaļajiem. Paldies! Es eh, runāšu ēnu referenta vārdā, kurš šobrīd ir citā komitejā. Iezīmēšu svarīgāko. Svarīgākie jautājumi ir, lai direktīva būtu iekļautas vielas, eh, vielas, kas ir iekļautas ANO aģentūras sarakstā sakarā ar kancerogenām vielām. Uh, lai šo vielu iekļaušana būtu balstīta uz risku, lai, lai būtu šī attiecība viens pret 2500. Tātad tāds pamats. Mēs gribētu, lai priekšlikumā būtu stingrāka pārskata klauzula un lai būtu šī ietvertais monitors monitorings. Mēs nevaram īsti atbalstīt referents piedāvāto pieju. Mēs gribētu īsāku pārejas periodu, lai tas saskanētu ar kopējo laika grafiku, ko ir apsiprinājuši sociālie partneri. Un vēl par citiem jautājumiem specifiskie jautājumi arī mums parādīsies konkrētās. Uh, Eh, lietās, eh, tad, kad, nu, Karim Delī arī par to runās, nu, pagaidām viņi nevar. Paldies! Un NF vārdā Melīdz kundze. Paldies priekšsādētājiem! Tad, kad referente NFI komitejā es iepazinos ar šo tekstu, man prāts tas bija pilnībā līdzsvarots, jo Pēc eh, garajām diskusijām pirmajās kārtās par kancerogēnām vielām komisija ņēma vērā strādājošo interesu eh, vajadzību, prasību tos aizpasargāt, bet it īpa arī mazo uzņēmumu strādājošos, kuru ir grūti panākt vajadzīgās investīcijas un standārtu ievērošanu. Es iepazinos ar skaitļiem no 27 valstīm par piecām substancēm direktīvas ietvaros. Šie skaitļi ir tik tuvi, līdz ar to uzskatu, ka nav vajadzības uh, iet tālāk nekā pieprasa komisija. Tas viss ir pieņemami un vidējos līmeņos. Tomēr, un jūs zināsit, jo vairākie. Uh, balsojumā pilnīgi pret demokrātiskā veidā noraidīja šo dosie, kurš tika tomēr izveidots ar vairāk grupu grozījumiem. Ļoti žēl, jo NV komiteja jau trešo reizi nesniedz savu atzinumu Empl komitejai. Un NV komitejā, ja atsevišķu substanču gadījumā kuras ir kontaktā ar eh, ādotu, ir eh, formaldehīdi un chloranilīni. Šeit eh, vīdes faktori ir profesionāli. Savukārt berilīs, kadmīs, kurš ir atrodams gaisā, ūdenī 30 gadus pēc uh, uzņēmuma izzušanas, tad, kad tiek uh, nojaukta metalurģiskā vai celtniecības eh, rūpnīca, tad katru reizi, tad, kad strādājošais pieprasīs reparāciju vai vismaz arodslimības atzīšanu, kā mēs rīkosimies, nosakot saikni starp patoloģiju, darbu un vidas faktoru. Domāju līdz ar to, ka būtu daudz būt, prātīgāk mūsu e, komitejai koncentrēties uz substancēm, kur nav pārāk diskusija par kancerogēnu raksturu, tas sev ir apliecinājis visās valstīs, it īpaši ņemot vērā to, ka nav īpaši ekonomisku ietekmi. Ļoti žēl, ka katru reizi mēs mēģinām grozīt šīs direktīvas ar substancēm, kur būs ļoti grūti tos uh, noteikt, es domāju par citotoksiskām vielām, par izplūdes gāzēm attiecībā uz vidas elementiem, jo ir tie, kuri eh, strādā, strādā eh, farmakoloģijā, Eh, bet viss, un tādā veidā saskars ar šīm vielām, bet visi saskars ar izplūdes gāzēm. Tāpēc, runājot par piedāvātajām substancēm, es vēl nedomāju, ka mēs esam jau ceturtajā kārtā un nākošajām mandātā, ja es vēl būšu deputāte, es pārstāvēšu, un es piebildīšu, ka slimībām un vēzim nav politisku robežu, un ir pilnīgi nepieļaujami, ka, ka atsevišķas grupas savas sektantiskās pieejas dēļ vienkārši neuzklausa kolēģus, kuriem var būt atzinumi par šiem ļoti nopietnajiem jautājumiem. Paldies! Attiecībā uz uh, priekšsēdētājs sacīto, eh, tiks saņemtas rakstveida atbildes, bet tagad dod vārdu komisijai. Komisija nav klāt, ir. Yes, good morning. Labrīt. Es esmu no komisijas, no DJ Employment. Vispirms es gribētu pateikties par darbu, par šī ziņojuma projektu. Mēs e, izlasījām to ļoti uzmanīgi, un mēs e, arī ievērojam, ka robežvērtības nav e, grozītas. Pārējais periodi gan mums ir jāizanalizē, arī mēs redzam gaismu tuneļu galā tieši dīzeļu degvielas jautājumā. Mēs arī būtu ļoti priecīgi, ja šeit būtu progress un sarunas paredzētas jau šonedēļ. Mūsu bāža ir toksisko zāļu līdzekļu joma. Mēs uh, ne, nerakstījām to mūsu priekšlikumā, un tam bija savi iemesli. Nu, nu, pirmā kārtām tāpēc, ka mm, uh, šādi saraksti nav pieejami. Kancerogēno un mutagēno vielu uh, direktīvā ir ierakstīts vielas, kas ir saistīts ar ražošanas procesiem. Par zāļu līdzekļiem mums saraksti nav. Un mums arī nav Eiropas Savienības zinātnieku viedoklis. Jā, mums ir ietekmes izvērtējums par sociāli un ekonomisko ietekmi. Un mēs eh, tāpēc neesam īsti pārliecināti, kā virzīt šo vietu vai caur CMD direktīvu, jo vai vajadzētu to mm, regulēt šeit vai arī citā likumdošanā, kas eksistē Eiropas Savienībā. Ir mums vadlīnijas, kā risināt likumiskā jomā šo jautājumu, bet tas vēl nav atrisināts. Runājot par dīzeļdegvielas jautājumu, šī aktuālā tēma, esmu nedaudz nobažījies, vai tas nebūtu pāragri šīs vielas risināt trešā priekšlikuma konteksta. Junker kungs eh, eh, eh, savā vēstulē Tajānī kungam un citu tiem rakstīja par to, ka šajā failā otrais elements ir jāatrisina šī pilnvarojuma šī mandāta laikā. Tas ir par šīm toksiskajām vielām, bet mēs ļoti nopietni pret to attiecamies un gaidam arī diskusiju rezultātu parlamentā gan padom, un padomē. Tālāk atbildot uz jautājumiem, precīziem jautājumiem par kadmiju, konsultīvā komiteja mums ir norādījusi divus veidus. Tātad robežvērtība viens vai ro, robežvērtība četri ar monitoringu mūsu juristi. Um, tomēr neiesaka mums veikt šo biomonitoringa ceļu, jo kancergeno mutageno um, vielu direkt direktīvā ak akcents ir uz gaisu un uz vietu, kur strādā strādnieki. Pārsvarā e, te ir runa par ādas e, saskarsmi vai arī ielpošanu. Un e, mūsu juristi īstenībā neiesakiet mums šo ceļu, par kur runāju. Turklāt arī šis priekšlikuma aspekts parādījās šajā kontekstā diezgan nu, novēloti. Uh, Un par kadmiju. Atkal juridiskais dienas eh, ir pret biomonitoringu noteikumu iestrādāšanu tekstā. Atkal mums eh, vajadzēs to saskaņot ar padomas juristiem. Uh, jāuzklausa viņu viedoklis, arī dalībvalstis ir jāuzklausa, vai tās būs gatavas veikt biomonitoringu kopā ar šo te priekšlikumu. Tādā veidā varētu noteikt augstāku robežvērtību, vai arī mēs tomēr ietu zemāku robežvērtību ceļu, bet mēs katrā ziņā nevaram piespiest dalībvalstis izvēlēties ko konkrētu par formaldehīdiem konsultatīvajā komitejā arī par šo jautājumu mums bija saruna. E, šāda situācija tiešām eksistē apvienotajā karalistē un īrijā. E, mums jāskatās, vai kādas atkāpes šeit ir piemērotākās. Pārējais periods tālāk par beriliju un arī attiecībā uz citām dažām vielām. Mums mm, bija ļoti garas diskusijas ar jums, tiek piedāvāti īsāki un garāki periodi. Mēs gaidam jūsu galējo viedokli, par to tad mēs varēsim diskutēt vai arī ņemt to vērā un tālāk to virzīsim trialoga gultnē. Tālāk ietekmes izvērtējuma nozīme un zinātnieku viedokļa respektēšana. Atkal mm, runājot par mm, toksiskām zālēm, tur mums nav mm, savu atzinumu, bet mēs tiešām sekojam IARC ieteikumam, ka šīs te tieši zāļu līdzekļi ir kancerogēni. Lūk, tā es varētu atbildēt uz šo brīdi. Mēs gaidām nākamo teksta versiju šim ziņojumam, un noteikti mēs varēsim atbildēt uz jūsu jautājumiem arī rakstiskā formā. To darīsim, jo man tiešām ir jākonsultējas ar kolēģiem par specifiskiem jautājumiem, kas ir tehniski pēc būtības. Labi, paldies! Un tagad, mm, jebkurā gadījumā, mums ir jāturpina strādāt. 20. novembrī ir jābalso. Un pirms tam būs arī dažādi ēnu referentu sajieti, un tad mēs varam pāriet taisnā ceļā pie nākamā jautājuma. Tas ir Eiropas investīcijas stabilizācijas funkcijas izveide. Es došu uzreiz vārdu referenta kungam, Šampon kungam, lūdzu. Merci, monsieur le prezidents. Paldies, priekšsēdētāji. Un tagad eh, jums būs jāuzliek austiņas, eh, jo pāriešu spāņu valodu. Godājumie kolēģi, referentēji un referenti. Eh, konteksts, kurā tiek sagatavots šis priekšlikums, ir brīdis, kad Eiropas Savienība saskaras ar investīciju trūkumu. Tas vājina izaugsmu ilgā termiņā, Eiropas Savienības konkurētspēju un negatīvi ietekmē darba vietu radīšanu un ekonomikas sociālo koheziju. Atcerēsimies! šo smieklīgo pasākumu, ko sauc par Eiropas Savienības budžetu, kas ir 0,91%. Un pats eh, tā nepietiek investīcijiem, jo nav naudas tad, kad ir eh, sekti funkcionēšanas izdevumi vumi tiek izmantoti fondi, ties ir solidaritātes un kas ir um, nacionālām programmām, nevis Eiropas. Ar to visu Eiropas Savienības, kur ir 25-30% no federālā budžeta. Darbojas veiksmīgāk šajā kontekstā mēs redzam trūkumus dalību valstu atsevišķiem instrumentiem, tie ir balstīti gandrīz vienmēr uz vienotu monetāro politiku. Ekonomikas un monetārā savienība pilnīgi nav aprīkota, lai tiktu galā ar lieliem asimetriskiem satricinājumiem, lai arī vai efektīvā veidā varētu garantēt uh, valsts investīciju līmeni dalību valstīs. Tāpēc pa, padziļināt, konsolidēt, padarīt reālu ekonomikas un monetāro savienību pieprasa izlēmīgas darbības ne tikai no dalību valstīm ņemot vērā to, kā ir vienota valūta, bet arī atbalstu, atbalstu ar uh, budžeta un nodokļu instrumentiem un Eiropas Savienības e, politikām. Investīciju stabilizācija varētu palīdzēt stabilizēt valsts investīcijas, kā in, e, procentu bonifikāciju dalībvalstīs, kuras ir skārušas lielas ar uh, lieli uh, asimetriski satricinājumi, tad, kad nacionālajie pasākumi izrādās nepietiekami. Nacionālā nodokļu politika uh, saskaras šeit tad, kad ir nopietnas problēmas un kad uh, nacionālā mm, monetārā politika nepastāv, kad uh, Eh, fis nodokļu politiku koordinācija ir sasniegusi robežas un sociāli nav panesamas. Tad vajadzētu iesaistīties eh, stabilizācijas fondām. Referenti nostāja ir, kā tas vienmēr ir labākā nekas. Un tā kā šis teksts ir iecerēts labā virzienā, tad mēģināsim to atbalstīt. Protams, es eh, aicināšu savai grupai to atbalstīt. Tas nozīmē, ka ar to ka tomēr nav atrisināts eh, monetārās savienības vājums. Ilgā termiņā šī e, sistēma varētu mazināt izaugsmes kritumu, darba vietu zušanu un veicināt anticiklisku kohēziju, bet mēs saskaramies ar divām problēmām, kuras es vēlos pasvītrot un ceru ar jūsu atbalstu un palīdzību. Pirmkārt, 30 miljārdu summām kas ir aptuveni pusē no uh, glābšanas pasākumiem uh, vienai valstī, nevisai lielai īrijai. Un, ja es vēlos izteikties agresīvi, teikšu, ka summa ir smieklīga, bet labi, neteik, nerunāsim agresīvi, vienkārši teiksim, ka summa ir skaidri nepietiekama un jā, jāatceras nesenās krīzes e, tēriņi. Tāpēc es aicinu jūs ieskatīties atlases kritērijus. Tie ir ļoti stingri jo ir skatīts bezdarbs eh, zinātniski korektā veidā. Eh, tā ir fundamentāla problēma, ir jāredz, kur tā ir struktūrāla un kur ir nepieciešamas stabilizējušas investīcijas, bet tās nav vienīgais kritērijs Viens no vājiem punktiem monetārajā savienībā un Eiropā ir e, atsevišķu valstu izaugsme, kurā ir vērojamas nevienlīdzības un arī nabadzības izaugsme. Tāpēc visdrīzāk ir jābagādina atlases kritēriju ar skaidriem sociālajiem kritērijiem, jo ir kļūdaini domāts, ka stiprināt monetāro savienību ir finansistu problēma vai e, šoka pretestības um, palielināšanu. Nav monetārās savienības, kura beidzas ar eh, politisko savienību. Ja politi ja nav politiskās savienības, monetārā savienība pajūk. Un tas, kas mums ir svarīgi, ir sociālais aspekts, tā kā mēs runājam par nodarbinātību, tādi ir ļoti būtiski veicināt labāku izmantošanu un op mm, operativitāti šim fondam. Priekšsēdētājs mani aicina izteikties kodolīgāk. Jēdzienu būtības izklāstīju. Tagad gaidu jūsu devumu, iepazīstieties ar manējo, un es ceru, ka ar jūsu atbalstu mēs varēsim bagātināt mūsu ziņojumu, kurš pretendē uz kaut ko visdarba spējīgāko eh, šajā situācijā attiecībā uz nodarbinātību un sociālo koheiziju jaunajam instrumentam. Un ar to no manas puses ir viss. Paldies! ēnu referents no Tautas partijas Diģie nav klāts. Viņš ir man iesniedz savu uzstāšanos. Tautas partija vienmēr atbalsta līdzīga mehānismu, investīciju stabilitātes mehānismam, lai varētu aizsargāt investīcijas krīzes laikā. Viņš vēlas Eiropu, kura pasargā un uh, atbalsta komisijas priekšlikumu, kas paredz mehānismu, lai amortizētu ekonomiskos triecienus. Tomēr ziņojuma projektā ir vairāki problemātiski elementi, kuri ir risinājumi darbību varētu iz, uzsākt gan ekonomiskā trieciena, bet palēnināšanās gadījumā tas paplašinātu regulējumu darbības jomu. Otrkārt, te, te Eiropas Tautas partija ir pret fonda palielināšanu 30 miljārdi. Eh, budžets būtu jāparedz eh, prioritāro pro, programmu darbībai, paredzot eh, projektu ar skaidriem mērķiem. Tautas partija vēlas eh, veicināt mērķi investīcijas un līdz ar to grupas vārdā referents gribētu dzirdēt precizējumus no referenta attiecībā uz nākotnes makroekonomiskās stabilizācijas mehānismu, kas ar to tiek domāts, vai tās jau ir, tā ir lieta, ar ko nodarbojas investīciju stabilizācijas mehānisms, un vai šis mehānisms mehānismas varētu tikt pārveidotas par vairākiem mehānismiem, kur dalība valstis varētu izdarīt savas izvēles. Šeit ēnu referents gribētu precizējumus. Lūk, ehm, to vēlējās jums paust Didjē Žefroā. Eh, Tālāk sociāldemokrāti. Also on behalf of our... Ar... Be here. His, uh... Arī mūsu ēna referenta vārdā uh, gribēju nolasīt viņa piezīmes par Eiropas investīciju stabilizācijas funkcijas izveidi. Ne, nepieskaroties tīri ekonomitejas jautājumiem, tomēr manai grupai ir dažas uh, lietas, kas uztrauc mūsu jaunajā priekšlikumā. Pirmkārt, kas ir jaunā fonda funkcija, mērķis. Tas ir jāprecizē un jāslīdzina ar citiem jau pastāvošajiem instrumentiem. Es Eh, investīciju stabilizācijas funkcija ir viena no labākajām idejām, lai stabilizētu mūsu budžetu un kas varētu sniegt savu ieguldījumu arī, lai veicinātu ekonomisko un sociālo kohēziju. Tik tālu par labajām lietām. Bet sociālā kohēzija ir kas vairāk ne tikai kā nodarbinātības līmenis, izglītība vai apmācība. Tādēļ mēs gribētu saskatīt, lai sociālo tiesību pilāra mērķis tiktu labāk eh, iekļauts pie atbalstiesīgajiem kritērijiem. Um, to no, no, norādam referētam. Otrakārt, mūsuprāt, nosacījumi un uh, atbalstiesīguma kritērija neļautu šim, šai funkcijai būt tādai kontracikliskai. Domājam, ka to vajadzētu labot, un tās dalība valstis, kurām ir visvairāk nepieciešama stabilizācija, parasti tām jau ir pielāgošanas programmas vai um, līdzvaru procedūras Treškārt, te tiek izmantot tikai nacionālie ne, bezdarba rādītāji. Mēs uzskatām, ka kritērijs ar vidējo Eiropas Savienības bezdarba līmeni būtu labāks risinājums. Tas arī nodrošinātu to, ka šī funkcija tiek izmantota, ka tā ir nepieciešama. Ne tikai tiek ņemti vērā nacionālie bezdarba rādītāji, bet arī Eiropas Savienības uh, vidējais bezdarba līmenis kā atsaucas punkts. Ja šī uh, instrumenta mērķis ir uzlabot sociālo kohēziju, tad vidējais Eiropas Savienības bezdarba līmenis būs tas, kas norādīs, vai um, ir tā tāda patiesa iekšējā kohēzija Eiropas Savienībā. Uzskatām, ka uh, tikai bezdarba līmeņa izmantošana, lai konstatētu problēmu, būtu ļoti ierobežots skatījums. Uzskatām, ka šo funkciju nevajadzētu ierobežot tikai uz investīciju aizsardzības schēmu, kā to ierosina komisija. Mēs atbalstam to, ka tiek iekļauta bezdarba pabalstu schēma, kas ir viens no galvenajiem līdz, līdzsvara uh, traucētājiem Un piektkārt un visbeidzot, uzskatām, ka Eiropas parlamenta lomu vajadzētu skaidri atrunāt, runājot par sistēmas pārvaldību, jo īpaši izvērtējot eh, sabiedrisko investīciju ilgtspējīgumu. Komisija mm, plāno to dalīt ar zināmām pilnvarām šajā priešlikumā, bet mēs uzskatām, ka arī ir jāiesaista Eiropas parlaments. Nu, līdz ar to vēlam veiksmi referentam, esam gatavi sadarboties, lai sagatavotu labāku priešlikumu nekā līdz šim. Jā, madam Trevizijus. Paldies, tagad Trebesijas kundze. Paldies priekšsādātāji, paldies arī referentam Kalvēšam Vona kungam. Eiropas investīciju stabilizācijas funkcijas mērķis ir cīnīties pret asimetriskiem šokiem Eiropas ekonomikā. Šādiem šokiem ir uh, negatīva ietekme uh, uz, uh, kas varbūt ietekme varbūt spēcīgāk uz reģionu vai kādu valsti Eiropas Savienībā. Diemžēl 4. pantā piedāvātie kritēriji nav atbilstoši, lai izmērītu šos asimetriskos triecienus. Uh, Kātad, lai mēs salīdzinam vienu valsti ar citu valsti, tiek uh, izvērtēti vienas valsts pagātnes re, rādītāji, kas uh, jau nevar arī patiesi atspoguļot asimetriskos uh, triecienus, un tas arī nespēja tos risināt. Un te man būtu jautājums komisijai. Uh, lai tā vietā, lai pieturētos pie zināmiem, nu, iedibinātiem zinātniskiem terminiem, komisija izdomā pati savus jaunus. Par to gribētu saņemt sīkākus paskaidrojumus. Ja runājam par zaudēto pieeju finanšu tirgiem, nu, tas ir noticis ignorējot māstriktas kritērijus, ko ir izdarījuši arī jau uh, Eirozonas valstis. Un uh, te es runāju par uh, konverģenci, uh, tās nav kaut kādas pēc tiesības vai kaut kas cits. Kas notiktu recesijas gadījumā? Dalību valstīm ir, jāsamaz, ir jā, jāierobežo savas, savi izdevumi, jās, jāglabā, saglabā investīcijas, jāsmaksā sevi rēķini. Jebkurā gadījumā nepieciešama pēc investīcijām ir noteikta Eh, OECD ir noteicis, ka šim investīcijām ir jābūt vismaz 3%. Eh, kā piemēru varam minēt Itāliju, kā vai Šambona kungs ir pieminējis īriju kā vienu piemēru, eh, ja notiek lielas krīzes ar 30 miljardiem, mēs nespēsim sniegt nepieciešamo atbalstu uh, Un vēl kāda lieta, par ko runāja pavisam skaidri arī referents. 25. apsvērumu punktā tiek pieminēts, ka ir jāpalielina šis piedāvātais skaitlis, proti 30 miljardi. Nevis pēc neatkarīgas uh, uh, izvērtēšanas, bet gan pēc komisijas veikta izvērtējuma. Komisijai pašai ir uh, tad, tad jāveic šis izvērtējums, uh, Un, uh, tad, ja viņi veikuši labu darbu, tad var tikt veikta palielinājuma. Tas, manuprāt, ir pretrunīgi. Uh, piekrītu sociāldemokrātu partnerim par uh, Eiropas parlamenta iesaisti un lomu, un uh, esmu pārsteigta, ka vairāk kolēģi nav pieprasījuši šādu lielāku Eiropas parlamenta lomu kontrolē. To noteikti arī varētu paplašināti izvērst kādu no apsvērumu punktiem. Mums ir jāizvērtē, kur varētu notikt šī parlamenta veiktā kontrola, vai tas būtu nacionāla līmenī vai Eiropas parlamenta līmenī. Uh, uh, runājam arī par komisijas izvērtējumu. Komisija uh, arī ir jānodrošina, ka viņas darbs tiek izvērtēts. Tam man būtu arī jautājums, kādēļ komisija šajā priekšlik, priekšlikumā nav ierosinājis nekādas izmaiņas Eiropas līgumos. Mēs uzskatām, ka šim instrumentam vajadzētu uh, būt tiešā komisijas uzraudzībā. Tātad, ja runājam par, ja ir kaut kādas tieša ietekme uz uh, Eirosistēmu, tas arī ir Eiropas Tautas partijas izteiktais komentārs, tad mums ir jāpaturprātā ka to būs neiespējami izskaidrot uh, Eiropas pilsoņiem. Process nav caurskatāms. Mums jau ir tik daudz dažādu fondu nosaukumu un saīsinājumu, pilsoņi vairs nevar izsekot visdažādākajiem pieejamiem fondiem, to juridiskajiem statusam, un manuprāt, šāda neskaidrība tiek radīta uh, tīši jaunajās struktūrās tiek iesaistīta aizvien lielāka politiskā vara, tiek mazināta demokrātiskā kontrole. Un vēl kāds jautājums komisijas pārstāvim šeit. 7. pantā angļu versijā ir teikts, ka uh, saskaņā ar šo regulu izsniegto aizdevumu apjoms dalību valstīm tiks ierobežots ar uh, uz 30 miljardiem principiāli. Kas tiek domāts ar šo vārdu principiāli? Jā. Nu, nu es uzskatu, ka tas ir neskaidrs formulējums, esmu pret to. Es domāju, ka komisijai vajadzētu noteikt citus aktivizēšanas kritērijus un vajadzētu iekļaut arī neatkarīgas kontrolas iestādes uh, iesaistīšanu uzraudzes darbā, un vēlreiz atkārto, ka ir nepieciešama arī Eiropas parlamenta uzraudzība. Un tad es, protams, iesniegšu arī atbilstošus grozījumu priekšlikumus, un uh, vēl joprojām palieku optimistiski noskaņotu par sadarbību ar Kalvē Šambona kungu. Paldies, Lamberts kundze! Thank you. And... Paldies! Domāju, ka referenta līdz šim paveiktais darbs ir ļoti labs uh, pamats turpmākajam darbam, bet uh, dzirdot uh, šorīt notikušo diskusiju, noteikti ir vēl papildu aspektu, ko mums vajadzētu izskatīt un izvērtēt. Šī noteikti ir pozitīva zīme, proti, ka Eiropas Savienībā ir ko mācījusies no finanšu krīzes. Mēs kā Eiropas parlaments esam tiešām uzstājuši uz to, lai sociālā dimensija tiktu iekļauta uh, priekšlikumos. Redzu, ka uh, ir arī vairāki grozījumi, kas iet šajā virzienā, priecāšos tos atbalstīt. Ir ļoti svarīgi, lai mēs atbalstītu dalību valstu uh, finansējumu bieži vien. Uh, iesaistās citi aspekti, kā, kādas ir sociālās sekas budžeta samazinājumam un kāds ir to tālajošais efekts uz iedzīvotājiem. Ir jādomā par kādu līdzsvarojošu ietekmi un ir jādomā, kurš būtu atbilstošākais instruments tā nodrošināšanā. Es piekrītu tam, kas tika teikt par nosacījumiem, bet uh, tos vajadzētu ap jāpielūko ļoti uzmanīgi daļēji arī šie uh, kontracikliskā efekta dēļ, bet arī vēl citu uh, iemeslu dēļ. Mums vajadzētu arī aplūkot, kā tas sasaistās uh, ar uh, valstīm specifiskajiem novērtējumiem Eiropas pusgadietvaros, ja ir kādas dalībvalstis, kas neievēro tām izteiktās rekomendācijas, Un, ja ir iespējams, ir iespējami kādi citi korektīvi pasākumi. Es piekrītu arī kolēģu teiktiem, ka ir vajadzīgi vēl citi kritēri, ne tikai bezdarba līmenis. Manuprāt, tas ir tāds uh, um, ļoti um, vispārīgs instruments, ņemot vērā lielās atšķirības dalībvalstīs. Es piekrītu kolēģi teiktiem un jautājums par to, vai a, kas notiek ar kontroli un caurskatāmību, tie noteikti ir elementi, ko mēs gribētu iekļaut priekšlikumā. Paldies, Liārika kunga nav, un nav neviena no NF, un Matāna kunga arī nav. Un tāpēc es došu vārdu komisijai, un tas, lai mēs varētu iekļauties mūsu laika plānojumā, lūdzu. Thank you very much. Paldies. Man sauc Olivija Galgo, esmu no DG Ecofin. Sākšu ar to, ka teikšu paldies referentam par lieliski paveiktu darbu, strādājot pie atzinuma par Eiropas investīciju stabilizācijas funkciju. Esam gatavi sadarboties ar parlamentu, strādājot pie šie priekšlikumi, esam gatavi uzklausīt parlamenta nostāju. Mums ir ļoti svarīgi, lai mums būtu parlamenta atbalsts, lai mēs varētu pātrināt sarunas ar eh, padomi. Pašlaik tur vērojama stagnācija, jo dalība valsts vēl joprojām nogaida uh, politiskos signālus par to, kā virzīties uz priekšu šajā diskusijā. Ja runājam par referenta iesniegtajiem grozījumiem, uh, Vēlējos tad sniegt cīkākus paskaidrojumus par šo 30 eh, miljardu aploksni. Iepazināmies ar 25. grozījumu, eh, to saprotam, bet kā komisijai mūsu pienākums ir rūpīgi īstenot Eiropas Savienības budžetu un arī samērot mūsu priekšlikumu, eh, ņemot vērā to, kas ir piedāvāts uh, budžeta nākotnes maržā, un tādēļ esam ierosinājuši palielināt šos griestus e, daudzgadu finanšu schēmas ietvaros, bet ja netiks veikt attiecīgi palielinājumi pašu resursiem, tad e, šis pieejamais a, e, naudas apjoms būs mazāks nekā pašlaik. Bet uh, esam uh, kalibrējuši šo stabilizācijas funkcijas sniegto atbalstu tādā veidā, ka 30 miljardu eiro uh, aploksne, ar to būtu pieticis, lai sniegtu atbalstu citām dalību valstīm, kas atbilda aktivizācijas kritērijiem iepriekšējā finanšu schēmā. Un mēs aplēsām, ka mēs varētu stabilizēt aptuveni 10% no uh, Uh, investīciju tēriņiem, kas ir būtiska summa. Ja runājam par uh, garantētajiem aizdevumiem, priekšlikumā ir paredzēta iespēja arī, ka ESM sniegs šo stabilizācijas atbalstu paralēli, un tas tikai spējas uh, palielināt šo funkciju stabilizējošo efektu. mums ir jāaplūko tad arī šeit piedāvātais instruments ESM kontekstam. 26. grozījums. Nevajadzētu aizmirst vispārējo ierobežojumu, ko rada funkcijas summa, aploksne. Mēs negribējām, lai šī stabilizācijas funkcija ir pieejama tikai vienai vai divām dalību valstīm, tādēļ esam noteikuši otru kritēriju, proti, ka uh, Ehm, tad eh, dalībvalsts pieprasījums nepārsniedz 30% no atlikušās summas. Tas bija svarīgi, lai nodrošinātu līdzvērtīgus spēles noteikumus starp visām dalībvalstīm. 28. grozījums mūsuprāt ir ļoti svarīgi, lai tad uh, regula neapšaubītu pati savu liedurīgumu. Šķiet, no šī grozījuma izriet tas, ka Eiropas stabilizācijas funkcija nebūs ietekmes uz stabilizāciju. Tam nepiekrītam. Uh, Eh, šī stabilizācijas funkcija eh, ļautu novērsties no sāsinātas eh, recesijas, ja tiek samazināts valsts finansējums, kas varētu novest pie tālākas ekonomiskās situācijas pasliktināšanas, pasliktināšanās. Un tā vietā tad piedāvātā funkcija ļautu samazināt izmaksas dalībvalstī, kas saskaras ar būtiskiem triecieniem. Uh, Tas ir svarīgs signāls, kas var palīdzēt stabilizēt finanšu tirgu. Par a, kritērijiem pie 30 miljardiem tika runāts, ko mēs domājam ar principu. Te mēs runājam, domājuši bijām aizdevuma apjomu, ne principu kā tādu. Par atbalstiesīgumu kritērijiem Eh, šajā gadījumā ar kritērijiem esam mēģinājuši šo so, eh, funkciju veidot tā, lai novērstu kaut kādus morālos kaitējumus. Esam koncentrējušies šajos kritērijos uz valdības uzvedību. ja tiek uzsākta atbilstošā procedūra ekonomiska trieciena gadījumā, bet nevajadzēs padomes lēmumu, tad, kurā būs norādīts, ka dalībvalsts nav veikusi koriģējošas rīcības situācijas uzlabošanai. Mēs redzam, ka daudz vietu komisijas un parlamenta viedoklis saskan. Priecāsimies turpināt sadarbību, lai tekstu vēl uzlabotu. Paldies! Euh, sauf si vraiment tu veux dire quelque chose, mais très très court, parce qu'il nous reste. Paldies. Ja būs vēl kāda piebilda, tad lūdzu ļoti īsi. Enrique. Nu, labi, ķersimies pie darba. Jā, tas ir lielisks galavārds, un tas sniedz rezējumu par turpmāko. Un mēs nonākam pie pēdējā darba kārtības punkta, kas ir tiesību vērtību uh, sistēmas izveide. Džīna Lamberte ir referente. Arī lūkšu jūs izteikties īsi un dot vārdu arī referen referentiem citiem. Just finding the relevant bits of of paper here. Um, Jā, es meklēju attiecīgo papīra lapu, saka Lamberts kundze. Ko mēs varam teikt par šo priekšlikumu? Priekšlikums, ar ko izveido programma tiesības un vērtības. Šī programma ir daļa no pārstrādātās e, programmas. E, faktiski ir divas šādas programmas, kas jau eksistē, tagad tās tiek pārveidotas. Un e, tagad mēs runājam par nākamo daudzgadu finanšu satvaru un arī pamatiesību hārdas īstenošanu. E, Šīs aspekts, par ko ir atzinumā, tas ir ļoti svarīgs. Te ir diskriminācija darba vietā un nevienlīdzīgs atalgojums par vienādu darbu ir vēl viens aspekts. Ņemot vērā, ka mums šai komitejā ir noteikta loma, mums ir jāveicina iekļaujošas darba vietas, protams, ir jānodrošina arī uh, līguma normu ievērošanu, tad eh, šajā sakarā ir jāsaka, ka šim atzinumam ir eh, nozīme. Arī šeit es sasaucos ar Kukana kunga priekšlikumu, kur mēs um, izskatījām šodien par fundamentālajām tiesībām. Šeit, eh, šajā atzinumā mēs cenšamies pēc iespējas mazāk mm, grozījums iesniegt. Mēs fokusējamies uz mūsu jomu. Uh, Uzskatām, ka ir ne tikai jāaizsargā tiesības un vērtības, bet drīzāk jāveicina šo tiesību un vērtību apzināšanās. Un uh, tāpēc arī mūsu priekšlikums par ekvinet tīkla finansējuma turpināšanu šeit ir akcents uz uh, līdztiesīgumu. Un mēs uzskatām, ka šādām organizācijām vai struktūrām ir ļoti svarīga likumiska loma. Uh, jo tādā veidā, ja ir tāds likumisks pamats, tad ir iespējams e, virzīt Eiropas Savienības likumdošanas īstenošanu. Tad mums ir daži grozījumi, viens no tiem ir par virsrakstu, un e, tas nāk arī no Lība komitejas, mēs runājam par tiesībām un vērtībām un e, vienlīdzību. Tātad vienlīdzība ir vēl klāta. Tad ir 12. grozījums. Uzskatām, ka šeit ir jārunā par iedzīvotājiem. Ļoti bieži mēs sakam vārdu pilsonis, bet ko mēs saprotam ar šo vārdu pilsoni? Mēs, tas ir nemitīgu diskusiju objekts. Tātad tagad mēs runājam par tiesībām un vērtībām visiem cilvēkiem. Ne, mēs negribam izdalīt kaut kādu atsevišķu grupu, kā piemēram pilsonis. Uh, lai tikai noteikti kaut kāda grupa gūtu labumu no šī fonda finansē, eh, finansējumiem. Tad viens mm, no grozījumiem ir saistīts ar datu aizsardzības regulu iepriekšējā finansējumā. Tas tika izcelts savādāk. Te ir jāizceļ tas viss jaunā gaismā, jāpasvītro arī uh, aspekts par rasismu runas apkarošanu, naidrunas apkarošanu. Un vēl mēs uzskatām, ka aktivitāšu sarakstam būtu jāveido galvenā teksta neatņemama sastāvdaļa, lai tas saskanētu ar regulu. Tas ir regulā iekšā, tad arī šajā aptvērumā tas ir jāliek iekšā. Uh, Lūk, šādi galvenie momenti, kurus es gribēju klāstīt, lai vērstu jūsu uzmanību, un citādi aicinu iepazīties ar mūsu tekstu. E, paldies! Tātad gandrīz ceturdaļu stundas mums ir palikusi tikai, tāpēc es aicinātu ne vairāk kā divas minūtes katram izteikties, lai visi ēnu referenti varētu izteikties. No tautas partijas kozes kungs lūdzu. Nincs nehéz dolgom abban, hogy röviden szóljak hozzá, mert maga az alapanyag, amit a jelentést. Paldies! Neiedzināšos visās detaļās, jo aicinot mūs izteikties īsi. Tas, kas mums ir piedāvāts, ir ļoti labs pamats tālākam darbam, pamats labām diskusijām uh, Un tad, kad būsim izskatījuši un visus piedāvātos grozījumus un akceptējuši to, kas tur piedāvās, mums noteikti būs ļoti labs rezultāts. Gribēju pieminēt vienu lietu. Man ir radies iespējas, ka visas uh, frakcijas atbalstītu uh, to, ka centrā vajadzētu nolikt jautājumu par cilvēkiem ar invaliditāti. Uh, Eiropas Savienībā ir viena no dalību valstīm, kas ir parakstījusi ANO konvenciju par cilvēkām, cilvēkiem ar invaliditāti. Kas šeit trūkst, ir minoritātes. Es domāju, ka tas ir viens no aspektiem, ko varētu uzsvērt vairāk. Vēlēju pieminēt, vēlēju pieminēt vēl kaut ko, kas ir saistīts ar datu aizsardzību. Uh, Uzskatu, ka mums vajadzētu vai šai, šajā jomā strādāt ļoti uzmanīgi. Mēs nevaram pieņemt tādus priekšlikumus, kas ilgtermiņā būs ļoti, varētu novest pie sarešķījumiem. Un ceturkārt, es gribēju runāt par indikatoriem. Mums ir um, skaidri uh, jānorāda, ka visā procesā ir nepieciešami absolūti skaidri un viennozīmīgi kritēriji, un pie tiem ir jāpieturās. Tā lai arī uh, vēlāk īstenošanas un izpildes fāzē būtu iespējams izkontrolēt eh, piešķirtos un izmantotos finanšu līdzekļus. Esmu pārliecināts, ka eh, mūsu darba noslēgumā mm, mēs nonāksim pie tādas eh, pakotnes, kas tiešām spēs sasniegt noteiktos mērķus, kas palīdzēs pilsoniskajām organizācijām un lai tās varētu koncentrēties uz vissvarīgākajiem uzdevumiem, lai īstenotu mūsu prioritātes. Paldies! Paldies, Labazanatīkungs no sociālistiem un D. Um, lūdzu, arī divas minūtes, zonā NATO kungs. <coughs> La ringrazio, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties Lamberts kundzei, kas ir referents šajā jautājumā. Es tik tiešām varu atbalstīt ļoti daudzas idejas, ko viņi ir ierosinājusi. Tā kā esmu S&D grupas pārstāvis, es centīšos no savas puses uzlabot tekstu, uh, iesniegt ļoti mērķiecīgs grozījums, lai mūsu rīcībā būtu labs instruments ar pozitīvu ietekmi, kas tiešām palīdzētu apkarot diskrimināciju un nodrošināt arī dažādu sabiedrības grupu iekļaušanu. Eh, šajā programmā ir runa par kopīgām vērtībām, kas ir Eiropas pamatā un Eiropas iedzīvotājiem. Uh, ir jāapzinās šīs vērtības, tomēr, eh, diemžēl, tas tā nav. Mēs redzam, ka ir populisms un ir ekstrēmi labējie spēki. Eh, tas eh, nopietni iedragā Eiropas vērtības. Tāpēc šīs vērtības ir jānostiprina. Parlamentā šā gada aprīlī mēs pieņemam dokumentu, kur aicinājām komisiju nākt klajā ar instrumentu, kas nodrošinātu uh, pilsoniskās eh, sabiedrības iesaisti eh, pamatiesība aizsardzībā. Šis darbs ir ar pozitīvu rezultātu, bet nevalstiskajām organizācijām tomēr joprojām ir grūti cīnīties par pamatiesībām visā Eiropas Savienībā. Un ļoti daudzās valstīs eh, ir vērsti uzbrukumi pret organizēto mm, pilsonisko sabiedrību, ir dažādi stigmatizēšanas gadījumi. Uh, un tāpēc ir jādara viss, lai fondu finansējums nonāktu līdz nevalstiskajām institūcijām un organizācijām. Ir jābūt elastībai mehānismu īstenošanā 140 miljoni ir iezīmētais finansējums, un ļoti žēl, ka nav vairāk fondu šai minētajai programmai, jo mums ir uzdevums tomēr cīnīties par mūsu vērtībām. Es piekrītu referentei par aktivitātēm, kas ir ietvertas pielikumā, ka jāpārceļ uz operatīvo daļu. Šeit es piekrītu, un es piekrītu arī, ka um, izglītībai ir arī jābūt šajā finansējuma pasākumu sarakstā, un saraksts galvenā tekstā. Uh, un uh, mēs nevaram ietekmēt komisijas pilnvars, tomēr ir jābūt arī vārdam kvalitāte virsrakstā. Paldies. Uh, tālāk Šizovskas kundze no EKR. Paldies. Som sa oboznámila naozaj so zaujatím. Es ar ļoti lielu interesi iepazinos ar šo priekšlikumu. Te runa ir par demokrātijas aizstāvību, par minoritāšu tiesībām un tā tālāk. Un, a, tie visi ir svarīgi jautājumi mums visiem. Un man ir prieks a, beidzot redzēt a, kādu priekšlikumu, uh, kur tiek runāts arī par Romu tautas pārstāvi tiesībām. Protams, mūs, mums var būt atšķirīgi viedokļi ar referenti, bet man ir tiešām prieks redzēt, šajā priekšlikumā redzēt to, ka arī nākamajā plānošanas periodā ir tiek runāts par cīņu pret naidaru un par tās izplatīšanu internetā. Tāpat arī mēs domājam par cilvēkiem ar invaliditātēm, par reliģiskajām, reliģisko dažādām grupām. Es domāju, ka mums vajadzētu pievērst lielāku uzmanību bērnu jautājumiem un cilvēkiem ar invaliditāti. Paldies! Paldies, No Altas grupas Marino Epinto kungs. Prezident. Paldies, priekšsēdētāji, divos vārdiņos par to, cik svarīgs ir šis atzinums. Eiropas Savienība saskars ar krīzi, kāda parādās populisms un ekstrēmi labējo kreisie. Šis pasākums būtu ļoti nozīmīgs, lai atgrieztu Eiropu pie pamatvērtībām, tiesībām, lai e, cilvēks e, atrastos uzmanības centrē. Ekonomika un politika nevar būt ar brīvību tikai kapitāliem un e, precēm. Tas jātiecas pirmkārt uz pārvietošanās brīvību Eiropiešiem, neatkarīgi no viņu izcelsmes valsts. Bet Viena nopietna pre, problēma ir uh, tam pamatā cilvēktiesība tiek uh, rādītas kā gaismiņas un uh, Eh, jaungada eglītē, tā ar tiem izdaļo jebkuru diskursu, bet tie nav, tās nav redzamas Eiropas vadītāju praksē. Ir ļoti svarīgi, lai cilvēktiesību vērtības Eiropas Savienībā būtu kā vadlīnija uh, Um, un rīcības līnija Eiropas politiķiem un nebūtu tikai skaisti vārdi, ar kuriem tiek izdaļotas uh, runas uh, svētku reizēs. Paldies! Uh, paldies! Neviena nav no GOE un nav neviena no FDD, nav neviena no EFM, tāpēc es došu atkal vārdu uh, deputātei Lambertē referentei. Thank you, President. And... Paldies priekšsēdētāji un liels paldies kolēģiem par ļoti mm, pozitīvo, atsaucīgo attieksmi. Tas nozīmē, ka mēs tiešām varēsim labi strādāt kopā un cerams, ka varēsim arī uzlabot priekšlikumu. Es reaģēšu uz uh, dažiem jautājumiem, piemēram, izskanēja uh, komentārs par minoritātēm un arī par vajadzību paust mūsu kopīgās vērtības un arī par datu aizsardzību ir jāpiemin. Ir vēl tāda lieta, ka cilvēkiem ir jāsaprot tās eh, tiesības, kuras eh, viņi var baudīt. Un, piemēram, datu aizsardzība darba vietā ir viena lieta, kas ir jāskaidro lai e, cilvēki saprot, ka nav obligāti jāpieļauj, ka katrs solis darba vietā tiek uzraudzīts. E, tā tad ir jāskaidro, ko nozīmē datu aizsardzība un kādas tiesības ir darba ņēmējiem. Paldies, kolēģi, gaidu jūs grozījumus. Merci, donc. Paldies, referenti notiek 45. sestajā nedēļā, balsojums Sempl notiek 19. 20. novembrī, Libē 3. decembrī. Mūsu nākošā sanāksme ir paredzēta 18. oktobrī no 9. līdz 12.30 Briselē. Un atvainojiet, ka beigās es tempu nedaudz pātrināju, un tāpat ar Robertu arī ceru, ka tulkiem sapratīs, ka viņiem šī tempa dēļ bija jāstrādā mazliet ātrāk, arī mā jauku pēcpusdienu visiem.